Ich glaube, wir können anfangen. Es domāju, ka mēs varam sākt. Es atklāju sēdi un esmu ļoti iepriecināts, ka turisma ministrs pārstāvot Eiro Eiropas Savienības padomas prezidentūra pie mums ir ieradies un prezentēs Itālijas padomas prezidentūras prioritātes turismu jomā. Mēs esam komiteja, kas nodarbojas ar transportu un turismu jautājumiem. Divi komisāri ar šiem jautājumiem nodarbojās mūsu kolēģi. Mēs jau uzklausījām jūsu kolēģi satiksmes ministru, esmu ļoti iepriecināts, ka esat ieradies. Uh, esat sirsnīgi sveikti šeit Eiropas parlamentā un ar nepacietību klausīsimies jūsu stāstītajā. Grazie, Liels paldies, priekšsēdētāji kungs. Arī sveicu visus komitejas deputātus, uzsākot darbu parlamentā, arī Itālijas prezidentūras laikā, un es tiešām sagaidu, ka mēs tieši sadarbosimies, viens otru uzklausīsim un pēc iespējas ciešāk. Uh, sadarbosimies mēs prezidentūra un jūs transporta un turisma lietu komiteja. Es domāju, ka tik tiešām centrālais jautājums turisma jomā ir likt saprast dažādiem Eiropas lēmumu pieņemšanas uh, līmeņiem un arī dalību valstīm to, ka turisms ir tik tiešām liela iespēja, lai veicinātu izaugsmi nodarbinātību visā Eiropā jau šodien. Pasaulē visapmeklētākā vieta ir Eiropa, tādējādi arī turisma jautājumam ir jākļūst centrālam, arī pārdefinējot Eiropa 2020 stratēģijas mērķus. Apzinoties aizvien vairāk, ka turisms tik tiešām var kļūt par ekonomiskās izaugsmes, attīstības, nodarbinātības motoru un ne tikai. Runājot par turismu šodien, mums ir arī jāapzinās tas, ka pastāv starptautisks turisms un pastāv arī turisms mūsu valsts iekšienē. Šodien liela daļa starptautiskā turisma, jo īpaši lielo valstu turisms, kas nu ir eh, tuvinās pamazām arī globālajiem turismu tirgumu, Un tad izvēle, kur te dosies eh, Ķīnas turists vai kāds cits, eh, citas valsts turists, viņi bieži vien izvēlas ierasties Eiropā un viņi organizē savus braucienus, šķērsojot atsevišķas valstis, dodoties no vienas Eiropas galvaspilsētas uz otru, bet kā gala mērķi viņi izvēlas Eiropu. Un nelielā apmērā ir arī tādi, kas izvēlas vienu konkrētu valsti, jo, nu, bieži vien arī jo, cilvēki nevar tik bieži doties ceļojumā tālu. Līdz ar to mums tik tiešām ir jāizceļ Eiropas kapacitāte, lai Eiropa sevi varētu pozicionēt uh, turismu tirgū kā galvenais galamērķis uh, un kas piedāvā arī visai lielu sinērģiju. Un uh, tad ir arī vēl viens uh, turisma veids, kur mēs varētu nosaukt par Eiropas iekšējo turismu. Un uh, mēs arī varam šeit runāt par uh, ļoti svarīgi šī iekšējā turisma faktori, kas ir saistīts tieši ar Eiropas pilsonību mūsu bērni, tāpat kā tas bija mūsu laikā, kad bijām jauni, arī vēlas doties uz uh, citām Eiropas valstīm, un tas uh, ir tādēļ, ka viņi, tāpat kā mēs, vēl, vēlas iepazīt mūsu atšķirības, mūsu dažādās nacionālās identitātes, uh, Un tādējādi es domāju, ka mums ir jābūt arī lepniem par uh, šo Eiropas identitāti, kas tādā veidā veidojas. Iekšējais turisms ir tāda spontāna forma, kādā veidā tiek ļoti pozitīvi uh, veidota Eiropas pilsonība, pilsonības apziņa. Kā jūs zinat, tad Eiropā ir ārkārtīgi daudz uh, uh, kultūras mantojuma. Līdz ar to mums ir arī jāsaprot, ka saikne, kāda pastāv starp mūsu kultūras mantojumu un spēju piesaistīt ceļotājus. Tā ir ļoti, sting, ļoti cieša un svarīga saikne. Tur mums noteikti ir jāinvestē, lai varētu runāt par kvalitatīvu turismu, kura mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu piedāvājumu, jo šis ir tiešām arī masveida turisma laiks, tādējādi mums ir īpaši jāinvestē un jāies, jāstrādā pie kvalitatīva turisma Eiropā. Un kā mēs varam to darīt, izvēloties tādus centrālos galvenos pasākums. Vispirms ir jātīsta arī intermodālo transportu pakalpojumu, mobilā Uh, urbānā mobilitāte, lai arī turisti varētu uh, nokļūt uz tām vietām, kas varbūt ir uh, visai attālas. Ir, protams, lielās galvaspilsētas, kur ir daudz un liels skaits turismu, kur ir grūti pat pārvaldīt turismu, bet Eiropā ir arī citas vietas, nelielas mākslas pilsētiņas. Uh, dažādas lauku ainavas, mākslu ciematiņi, kas ir ārkārtīgi potenciāli, bet līdz kuriem varbūt ir grūti nokļūt, jo turisti galvenokārt dodas uz lielajām pilsētām. Tādēļ jāveido tāds mehānisms, kur uh, turismu piedāvājums būtu pēc iespējas diversificēts. Um, lai varētu to visu piedāvāt eh, gan jauniem, gan veciem, bet lai arī mm, mēs eh, daudzveidot šo turisma maršrutu. Un tāds ir jāizveido Eiropā, lai varētu turisti aizkļūt nu, lai, līdz nezināmām, bet ļoti skaistām un vērtīgām vietām. Un mēs varētu veidot šo kultūras turismu maršrutu, piemēram, Frančīzina, kas arī ir uh, lieliska iespēja no Eiropas ziemeļiem līdz uh, Itālijas uh, apūlijai un šīs uh, kultūras ceļš, kas bija svarīgs arī tirzniecības ceļš, bet arī kultūras ceļš, un Itālijas prezidentūra organizēs arī Brīselē uh, um, izstādi pāris jēnas kultūras vēsturi, kur arī tiks norādīts, ka jēnas pilsēta arī renesanses laikā uh, spēlē ļoti svarīgu uh, šī uh, lomu dažādu turismā un arī komercceļu um, mm, krustpunkts. Un, um, tad uh, arī ir. Uh, papildu vēl viens maršruts no ziemeļiem, no Eiropas ziemeļiem, kur var doties ar velosipēdu līdz dienvidiem, un es domāju, ka tas ir lielisks piemērs, kā mēs varam izveidot šos kultūras integrējošos maršrutus. Protams, turismu ietekmē arī interneta attīstība, arī atsevišķu braucienu organizācija, kā jūs jau to noteikti visi zināt, vairs nenotiek, kā tas bija kādreiz tradicionāli, uh, dodoties uz ceļojuma aģentūru, mēs katrs to visu varam norganizēt tiešsaistē. Un tas noteikti arī veicina uh, digitalizāciju. Uh, Aizvien vairāk digitalizācijas barjeras šķērsli tiek mazināti un veicina turistu pieplūdumu Eiropā. Tiek arī uh, uh, precizēti, individualizēti arī jauni uh, gala mērķi, un es domāju, ka mums noteikti šis potenciāls ir jāizmanto. Tad vēl viens svarīgs punkts arī veikt investīcijas, lai mēs varētu nodrošināt arī augstu spēju uzņemt turistus. Mums ir jāapmāca cilvēki, kas strādā turisma nozerēm lai varētu tiešām arī sniegt šo pievienoto vērtību mūsu turismu nozars konkurētspējai tieši ar to, ka uh, turisma nozare uh, Eiropā ir ļoti profesionāla un augsta līmeņa. Un tad jānodrošina atbilstīgā apmācība turismu personālam. Tad arī, nu, protams, šeit ir jārunā arī par turistu gīdiem. Ļoti svarīga profesija, kur arī ir jānodrošina e, tātad specifiska profesionalitāte un sagatavotība. Un visbeidzot, ļoti būtiski arī norganizēt informēšanas kampaņas, kas būtu tieši veltīts Eiropas zīmolam. Turists, kurš atbrauc no cita kontinenta un izvēlas Eiropu kā gala mērķu, nevis atsevišķu dalību valsts, mums ir tiešām arī jāorganizē šīs reklāmas kampaņas eh, valstīs, kas arī tagad tikai ienāk globalizētajā turismu tirgū, lai tādēļ mēs izceltu tā saucamo Eiropas produktu vai Eiropas zīmolu. It Itālijas prezidentūras laikā mēs 30. un 31. oktobrī Neapolē organizēsim Eiropas turisma fórumu. Šajā fórumā mēs jo īpaši runās, eh, runāsim par saikni starp kultūru un turismu. Bieži vien eh, ir šī saikne arī nacionālajās valstīs. Es esmu pats turisma ministrs, bet Bieži vien šīs kompetences tiek nodalīts, jo dažādi ministri dažās uh, valstīs eh, par abām šīm nozarēm atbild, atbild viens uh, ministrs. Taču aizvien svarīgāk ir veicināt dialogu, integrāciju starp kultūru un turismu liela daļa starptautisko ceļotāju, kas ierodas Eiropā, izvēlas Eiropu kā gala mērķi tieši kultūras mantojuma dēļ, kā arī dažādu kultūra aktivitāšu piedāvājumu dēļ. Un tātad um, šis turismas Eiropā īpaši svarīgs uh, kultūras aspekta dēļ. Tādēļ mums ir jārunā par šīm abām nozerēm. Uh, Eh, vienlaicīgi. Par to runāsim šajā formā, kur tiek aicināti arī piedalīties kultūras ministri. Runājot par līkumdošanu pavisam īsi noslēgumā. Direktīvas priekšlikums komplekss ceļojumu un atbalstīt ceļojumu pakalpojumu, ko arī jau skatīja parlaments martā. Mēs turpināsim darbu pie šīs direktīvas, lai varētu arī padomē vienoties par vispārīgo pieeju un lai arī ar parlamentu otrajā lasīmā tiktu panākta uh, vienošanās pēc iespējas ātrāk. Jūs sapratīsiet, ka ļoti svārīgs uh, ir šis tiesību akts, jo tādēļ mēs stiprinām patērētāju aizsardzību Un galvenokārt mums ir arī jāatbild uz mainīgo situāciju turismu tirgu, kur arī tiek aktīvi izmantots internets, lai organizētu savas brīvdienas un braucienus. Tad vēl Itālijas pre, prezidentūra arī ieteiks padomē pieņemt arī sacinājumus uh, attiecībā tieši uz turismu, lai stiprinātu turismu nozari, un lai mēs tādēļ varētu atbalstīt un izcelt mūsu dabas un kultūras mantojumus, stiprināt kvalitātes un ilgspējības aspektus turismu nozarē, lai veicinātu ekonomisko izaugsmu un nodarbinātību Eiropā. Paldies! Jā, ja, vielen dank! Jā, paldies! Tagad lūkšu sākumā uzstāties koordinātāriem. Trīs minūtes, jo mums nav pārāk daudz laika. Tautas partijas vārdā de Grandes kungs lūdzu. Paldies, priekšsādātāja kungs. Ministra kungs. Esiet sirsnīgi sveikts šeit mūsu komitejā un kas tad uh, labāk būtu piemērots, lai nekā Itālijas vai Spānijas pārstāvs, lai runātu par turismu. Es esmu koordinators un tādēļ drīkst uzstāties uh, frakcijas vārdā un ne tikai Spānijas vārdā, bet gribu teikt, ka tā ir lieliska iespēja. Turismu potenciāls var tikt izmantots, lai šādā veidā veicinātu turismu un izmantot to kā lielisku iespēju. Ne tikai tādēļ, ka ir daudz ļoti interesantu reģionu, bet arī tādēļ, ka tā ir nozīmīga ekonomikas daļa. 195. paragrāfs attiecībā uz konkurēt spēju saka to, ka nacionālās iniciatīvas var būt ļoti veiksmīgas un nacionālās īpatnības var tikt īpaši pasvītrotas, tas uzsver valstu arī um, īpatnības, piemērs ar velospēdu ir ļoti veiksmīgs, ne jau vienmēr tikai uh, lidmašīnu jāizmanto, un šeit mm, ir skaidrs, ka jāsasniedz ļoti mm, būtiski mērķi. Eiropas zīmola veicināšana, tas ir arī ļoti nozīmīgs vērķis, mērķis, un visā pasaulē tas arī var būt tāds ļoti būtisks. Bieži vien situācija ir tāda, ka Daži ceļo ļoti daudz, intensīvi, citi nepārāk daudz, ir tīpaši Āzijā, Ķīnā, ir aizvien vairāk resursu un arī iespēju ceļošanai. Tādēļ ir ļoti nozīmīgs zīmola atraktivitātes veicināšanas pasākumu klāsts. Mēs runājam šeit par to, ka Eiropā runiet ne tikai par to, ka vairāk naudas. Uh, tiek ieņemts, bet arī par to, ka vērtības tiek veicinātas, vērtības, kas saistītas ar mākslu, ar tāpat ar turismu un ar dažādu veidu attīstību. Mums ir nepieciešamas investīcijas šajās jomās. Mēs varam ļoti daudz ko sasniegt un uh, tikt asociēt ar šīm vērtībām. Uh, Runiet ne tikai par starptautisko, bet arī iekšzemes turismu. Valsts iekšzemē, nu tā teikt, tāda sava veida sociālo turismu. Bieži vien darba vietas tiek zaudētas, taču šeit tāpat arī pavērs jaunas iespējas turismu jomā. Ir dažāda pieeja kas uh, uzsver sociālo aspektu. Jā, es zinu, ka man ir jāsaīsina man uzstāšanās, to tūlīt darīšu. Un gribētu Itālijas uh, prezidentūrai vēl teikt sekojošo, respektīvi uzdošu jautājumu. Ko jūs uh, plānojat darīt attīstības valstīs izmantojot turisma iespējas, lai rastu risinājumu tur esošajām problēmām. Tāpat ir arī dažādi turisma veida, nu, varbūt, ka vēl tādu plašāku uh, iesaistu varētu uh, likt. Man jums, jūs ir jāpārtrauc, jo ministrs dosies prom četros. Uh, un mums nav iespējas uh, vairāk laika jums piešķirt. Nākošais runātājs Ertuka kungs. Labdien, ministra kungs, esiet laipni sveikts turismu komitejā. Jūs prezidentūras prioritāšu izklāstā runājot par dažādiem ļoti nozīmīgiem punktiem. Man liekas, ka ļoti nozīmīgs ir Eiropas zīmola kā virzienu ceļojumam. Un tāpat arī ļoti nozīmīgs ir šis digitālais jautājums, tas ir jāveicina. Uh, Un jautājums, ko bieži aizmirst, ir turisma ieceļošanas vienkāršošana. Tas skar arī dalību valstu kompetences, taču nu, jūs arī uz to atsaucāties un saprotat to. Turisms, protams, ir tāda joma, kas gan pati par sevi pastāv, bet dažādi eksternie faktori to var negatīvi ietekmēt. Piemērs Ja jūs valstī neveiksmīga ārpolitika, tad jums būs mazāk turismu nekā tad, ja nu, ir vienkārši slikta publicitāte vai arī, ja ir slikta infrastruktūra, tad cilvēki neieradīsies, jo tas vienkārši ir ļoti sarežģīti. Un, ja iedzīvotājus, pilsoņu un pilsonis ir pakļauti vīzu uh, režīmam citās valstīs vai uh, otrādi, tad arī ir sarežģīti. Tāpat eh, jūs vēl pievērsāties vienam punktam, ko esmu arī pats uz, uzsvērs. Jūs sakat par to, ka objekti un arī interesantas vietas jāizceļ, kas arī ir nepārāk viegli ir kurai piekļuva ir sarežģīta. Es gribu to paplašināt arī ar, ar reģioniem, kuriem ir slikta piekļuva. Vēl divi jautājumi noslēgumā. Pirmkārt, manā skatījumā ilgtermiņa turisms ir ļoti nozīmīgs. Tas nozīmē, kā to varētu veicināt, vai jūs gribat to veicināt, nu es pieņemu, ka jā. Ja jā, tad ar kādiem pasākumiem vai es tos jau izstrādājuši. Un otrs jautājums, kādi plāni jums ir, lai intermodālo transportu attīstītu turistiem, nu, piemēram, viena biļete braucienam, jo tā atvieglotu uh, ceļošanu un, protams, ka augtu arī ceļotāju skaits. Paldies! No Paldies un labdien, ministrs! Jā, man brīnišķīgi, ka jūs atnāc šeit un stāstījāt par savu darbu programmu. Es domāju, ka tiešām tā ir, ko jūs teicāt, jo turisms, eh, eh, ne, to nevar saskatīt vienkārši kā atsevišķu parādību, tas mums ir jāatzīst, bet tā ir daļa no veselas ķēdes, pie kādas ķēdes, un eh, cilvēki ierodas, ierodas mērķiem, un tad kaut kādā veidā viņiem ir jāpārvietojas, un viņi vēlas palikt tur, un tie ir arī kultūras notikumi, ko viņi vēlas apmeklēt. Tad tas ir daudzas lietas, un uh, Tas ir patiešām uzņēmums, kur ir daudz, daudzi miljārdi eiro iesaistīti, ja mēs raukāmies Eiropas Savienības valstīm. Tas ārkārtīgi būtisks arī darba vietu ra ra radīšanā. Un uh, mums arī jānodrošina, ka turistu sagaidītājs, uh, jo viņi ir ieradušies, lai apmeklētu citas valstis, uh, lai tas viss būtu noteikto uh, augstā, augstos standartos, un tas attiec arī uz turismu industriju. Nevar pieņemt šodien, ka uh, cilvēki ierodas, lai iztērētu naudu, lai pavadītu atvainājumu, bet tad viņiem netiek piedāvāts pietiekam augstā līmenī pakalpojumi. Cilvēki grib pavadīt labu laiku, un es domāju, tas ir ļoti būtiski. Un mēs kā transporta komiteja mums vajadzētu mēģināt raudzies to visu kā uz veselu piegādes ķēdi, uz to, kādu labumu dod turismas kopumā. Jums bija pilnīgi taisnība, kad jūs teicāt, ka šī ceļojuma uh, dokumentu pakete, pie kā mēs strādāsim arī šajā sasaukumā, tā būs ļoti būtiska un ir svarīgi arī izvirzīt jautājumu par eh, pieejamību. Ja cilvēki nāk no trešajām valstīm, piemēram, daudz ķīniešu turistu, kas ierodas Londonā un šādas lietas. Un uh, ir arī jānodrošina, lai viss šī sistēma būtu nu, tāda viegli pieejama. Uh, piemēram, pasaules kaus vai olimpiskie pasākumi. Un uh, kas eh, arī, piemēram, notiek eh, šajā laikā, tas, es domāju, jāskatās Eiropas kontinentu šeit kopumā un eh, noslēgumā par Eiropas zīmolu. Es domāju, ka Jā, eh, šis Eiropas zīmos, tas ir arī bieži vien iemesls, kādēļ uh, ir eh, cilvēki ierodas Eiropā, jo šeit ir ļoti dažādas valstis, atšķirības, un tas ir samērā, m, tomēr, geogrāfiski ma maza teritorija, un cilvēki atbrauc uz Austriju, tad viņi labprāt izbrauc arī cauri Itālijai, Grieķijai, un tās ir ārkārtīgi dažādas teritorijas, un uh, tas ir ļoti fantastiski un interesanti. Tā kā uh, tādā veidā kopā rodas šis Eiropas zīmols, un tā nav vienkārši tikai un vienīgi Eiropas Savienība. Tāpat arī ļoti svarīgi, kā jau es teicu, ir mums jāveido šie standarti, jāveido sistēma, un tas ir svarīgi arī Eiropas Savienības ekonomikai kopumā. Un eh, mēs iesniegtu jūs sveicam šeit, transporta komitejā, un esmu pārliecināta, ka mums būs ļoti produktīva diskusija un dialogs jūs prezidentūras laikā. Sirsnieks, paldies! Paldies. Tagad Gezina Maisnera. Jā, paldies, esmu šeit. Un paldies, priekšstādātāji kungs un uh, ministra Frančeskīni, es laipni sveikt, ļoti jauka viesojoties šeit. Es domāju, ka turisms uh, Eiropā nav nemaz tik ļoti vienkārši tā kā. Uh, komiteja, kad mēs 2009. gadā turismu kompetenci uzņēmāmies, un tad mēs uzdevām jautājumu, nu kā tad mēs varētu vēl labāk turismu veicināt. Un Vācija teica, nu jā, Vācija var to vislabāk, un diez vai Itālija ar mums gribētu sadarboties. Un tas tikai kā piemērs. Es domāju, ka tieši tā ir arī šī problēma, mans kolēģis De Grandes. Uh, par to runāju, mēs esam konkurenti. Eiropa ir turismas mērķis numur viens. Mēs gribam, lai tas tā paliek, lai cilvēki pie mums ierodas, bet mēs gribam daudz veidot piedāvājumu un to attīstīt atspoguļot. Kā to var izdarīt? Konkurence attiecībā viens pret otru un tajā pašā laikā vienoti Eiropā tās daudzveidībā. Jūs teicāt, ka ļoti nozīmīgs ir turisms 2020. gadam. Es esmu ļoti uz jūru orientēta un kuģu kruīzi ir ļoti interesanti. Esmu arī par ilgtermiņa turismu, izmantojot velospēdu braucienus un pārnakšņojot tās augtajās siena viesnīcās, kas ir diezgan lēts pārnakšņošanas veids vienkārši. Mums ir ne tikai dārgas bet arī ļoti interesants. Dažādas uh, viesnīcas mums ir ne tikai uh, veloceļi, bet arī daudz citas iespējas. Uh, un pat arī ārpus skolu brīvlaikiem un tādu piedāvājumu, kas ir domāti vecākiem cilvēkiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ir ļoti daudz, kas tiek piedāvāts. Es pat nezinu vienu kontinentu, kurā piedāvājums būtu tik plašs un lielais jautājums un jautājums jums. Uh, vai jūs zinat, kā to vēl labāk varētu apvienot šo daudzveidību tāda, kāda tā ir Eiropā un kā jūs e, iedomājaties, kad būtu un tiešām tāds tā kā brends e, Eiropai. Jā, es zinu, ko šo jautājumu nemaz nevar atbildēt, bet nu vienalga uzdošu šo jautājumu. Herra ministeri, e, matkailu... Priekšsēdētāji, ministra kungs. Ja mēs e, turismu uzskatām par izaugsmes sektoru Eiropā, un jau tiek teikts, ka tādā veidā var radīt arī jaunas darba vietas, tad tā ir ļoti būtiska atziņa visiem eiropiešiem. Tādēļ es un mana politiskā grupa ceram, ka jūs kā ministrs un prezidējošā valsts pārstāvēs arī Eiropas intereses turisma ideja ir tāda, ka tā vajadzētu būt vienotā Eiropas Savienībā kopumā. Nākamā Karina Madēlī. Paldies, priekšētāji. Sveicu šeit uh, Itālijas turismu ministru. Jūs nācāt klajā ar lielu runu. Jūs teicāt, turisms, jā, tā ir ekonomiskā aktivitāte, nodarbinātība, tā ir dzīves kvalitāte. Taču šeit kaut kas pietrūkst. Pēc gada notiks liels startautiskais klimata samits. Un nevienu brīdi jūs nes, neminējāt to, ka turismam arī ir jāpiedalās klimata izmaiņu izaicinājumu risināšanā. Kādēļ es to saku? Uh, Tādēļ, ka ir jātīsta viens konkrēts turismu veids, tā saucamais zaļais ekoloģiskais turisms. Kādēļ? Jo tā ir ilgtspējīgā atbilde uz satraucošo masveida turisma pieaugumu, kas neapzinās, cik lielus draudus tas rada videi. Tiek attīstīts tāds turisms, lai. Uh, um, iegūt pēc iespējas vairāk naudas, lai viss notiktu ātrāk un tā tālāk, bet tas nodara kaitējumu kaitē dabai, kā glābt, piemēram, koraļu rīfus, kā glābt jūras un tam līdzīgi. Tas ir pirmais jautājums tālāk. Kad mēs runājam par kvalitātes turismu, ko jūs minējāt, mēs par to varam runāt tikai tad, ja. Uh, Mēs ņemam vērā arī vīdas aspektu, bet arī sociālo aspektu, jo kāda ir šodienas situācija ministra kungs Eiropā? Turismā bieži vien strādā tādi uh, cilvēki, kuru darba vietas ir ļoti nestabilas, un tas arī ir ļoti liels izaicinājums. Un visbeidzot, ministra kungs. Jūs varētu pateikt konkrēti, kā nodrošināsiet to, lai direktīva par piekrastes joslu un jūras aizsardzību, kā turismu nozarē šīs direktīvas prasības tiktu labāk ievērotas. Paldies! Lielas paldies! Tagad Lundgrēn. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlos sveikt Itālijas turismu ministru. Turisms ir eh, būtisks ekonomikas avots Eiropas Savienības eh, valstīs, eh, gan ir iekšienē, gan arī tiem, kas iedos no trešajām valstīm, tie dod lielu ieguldījumu. Un turisms ir zinājspēks Eiropas Savienības ekonomikā. Bet iepriekšējos gados ir parādījies tendence, kurā vajadzētu padomāt, ka uh, Eh, šo ceļojumu eh, skaits ir eh, pieaudzis, bet tie ir vairāk miljārdi. Bet, nu, ja tas samazinās, tas, protams, ļoti apdraud ekonomiku. Mums vajadzētu atbalstīt turismu Eiropas Savienībā, lai sasniegtu labus rezultātus. Turistu iestādes dažās valstīs ir arī ļoti atšķirīgas, un Eiropas Savienība nepiešķir pietiekamu vērtību uh, īpatnībām un specifikai katrā valstī, un nepietiekami uzsver uh, dažādos kultūras veidus, ko mēs varam atrast uh, katrā no valstīm. Un uh, būtu žēl, ja šīs uh, atšķirības un īpašais uh, tiktu pazustu starp valstīm, un iniciatīvas uh, nepietiekamā vērā ņem vērā izaugums iespējas turismam Eiropas Savienībā ir jātīsta arī kultūras un ilgspējīgu turismu, lai atbalstītu turisma servisu, pakalpojumus un uh, prezidentūrē vajadzētu ieguldīt uh, līdzekļus uh, īpašās apmācību kursos, uh, uzlabot, uh, apmainīties ar labāku praksi. Un Eiropas uh, komisija ir iedibinājusi arī kultūras programmas, piemēram, Kalipso. Un uh, Tie ir arī īpaši e, atsevišķi jautājumi, kurus e, vajadzētu e, tiešām atbalstīt, lai parādītu, cik atšķirīgas un īpašas mūsu valstis. Un dalību valstīm vajadzētu būt plašākai iniciatīvai, un tai vajadzētu, vajadzētu būt tādiem centrāliem būtiskajiem spēlētājiem. Noslēgumā Itālijas prezidentūrai uh, vajadzētu vienkāršot procedūras un uh, atvieglot uh, ne Eiropas Savienības pilsoņu pārvietošanos turisma mērķim. Mēs nedrīkstam aizmirst arī pieaugušo terorismu visā pasaulē, eskalācijas uh, dažādos reģionos, kā piemēram tuvijos austrumos, centrāla Āfrikā. Turies nāk cilvēku plosmas Eiropas virzienā. Un uh, Šeit ir jautājums par vīzu procedūru vienkāršošanu. Kādā veidā jūs grasāties garantēt Eiropas eh, pilsoņu drošību, ņemot vērā pieaugušo apdraudējumu? Paldies! Un tagad ir pieteikušies vēl 11 eh, runātē viena minūte, un tā kā ministram ir četros jāiet prom, tādēļ vairāk eh, ilgāk vārdu nevarēšu dot. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt miniszter úr, nagy szimpátiával hallgattam. Jā, paldies, ministra kungs Es klausījos, eh, uzklausīju jūsu programmu un jūsu runu ar ļoti lielām simpātijām. Un eh, es esmu šeit arī izstrādājis eh, ieteikumus un šīs komitejas vārdā es gribētu pievērst uzmanību turisma jēdzienam un kas ir jūsu um, par kompetenci sadalījumu starp Eiropas Savienību un dalībvalstīm un kāda ir šī loma. Es piekrītu jums, ka turismam ir uh, jābūt centrālajai jomai aktivitātēs. Tā izaugsme ir ļoti svarīga ekonomiskajās aktivitātēs kopumā. Un mans ieteikums prezidentūrai būtu padomāt par to, ko vajadzētu darīt šajā laikā, kad Eiropa, Eiropas tuvē notiek daudz konflikti un eh, vajadzētu izvērst eh, turismu, kas eh, būtu tieši sasaistīts ar mieru. Paldies! Ajāla Senda. Ajāla Senders kundze. Jā, paldies. Ministra kungs. Es eh, vispirms vēlētos eh, norādīt uz to, ka mūsu komiteja bija drusku vīlusies, ņemot vērā priekšlikumu turisma priekšlikumu par 2014. un 2020. gadu. Varbūt Itālijas prezidentūra ar labiem priekšlikumiem varēs vēl situāciju uzlabot. Tagad man jautājumi, ko mēs darīsim ar konkrētām konflikta situācijām Ukraina, Krievija, piemēram, kur eh, no Tas milzīgi ietekmi atstās uz turismu. Tas jau ir vērojams lauksaimniecībā, bet arī turismu nozarē. Es jums skaidri varu pateikt, ka vidusjūras tāpā mēs eh, piedzīvojam to, ka tas atstāja milzīgi ietekmi, tur nekas netiek darīts. Tālāk, ko var darīt eh, tajās profesijās, tajās jomās, eh, turismā, visaugstākajā līmenī, līdz pat uh, viesnīcu apteksnēm. Ir tāds iespējas, ka gan vai ik viens var strādāt turismu nozarē, bet tomēr pastāv ļoti liels deficīts attiecībā uz kvalifikāciju un darba drošības noteikumiem. Un tad vēl, es šeit uh, vēlos uh, izteikties par to, ka vajadzētu turismu nozari precīzāk definēt arī attiecībā uz senjāru eh, turismu. Kirkos kungs. Kire Prodri, Kire Protipurje. Paldies priekšsēdētā. Ministra kungs, jūs runājāt par eh, piekļuvas uzlabošanu. Uz tām teritorijām, kas uh, ir tālāk eh, no labām ministru struktūram. Es šeit runāju arī par Grieķiju. Reizēm piekļuvi ļoti sarežģīti atsevišķiem reģioniem, un tas, protams, ļoti apgrūtina turismu iespēju. Tas, protams, ir trūkums. Turklāt eh, jāpiemina arī sarežģījumi piegādā pietiekami daudz dzeramā ūdens uz noteiktiem reģioniem. Ir bijuši noteikti mērķi, lai uzlabotu turismu Eiropā. Turklāt jāuzlabo arī kvalitāte piedāvātie pakalpojumi arī ir jāuzlabo. Tā ir viena lieta. Kaut arī budžetā maza vērība tiek piešķirta turismam, tas tomēr ir viens no būtiskajiem mērķiem, kas pieminēts Lisabonas līkumā. Vai Eiropa varēs palikt par svarīgāko turisma mērķi pasaulē, nenodrošinot uh, pietiekamu finansējumu. Sasālie kungs. Paldies, ministra kungs, par to, ka precizējāt uh, Itālijas prezidentūras uh, prioritātes, jo īpaši liels paldies par to, ka norādījāt uz uh, nepieciešamību izcelt Eiropas zīmolu kā tādu, jo tagad mēs runājam par vislielāko rūpniecību pasaulē - 50 miljonu turisti. Uh, 2002. gadā. Un tagad 750 uh, miljonu turisti 2050. gadā. Šī ir vislielākā industrija pasaulē. Mēs uh, šeit runājam par visu, par infrastruktūrām, vilcieniem, ostām, par darba kvalitāti, par vides kvalitāti, par to visu. Uh, kam ir sakars ar lielāko nozaru pasaulē - turisms. Un mums ir Eiropas sistēma atvaino kolēģi. Tiek teikts, ka, ka mums te savā starpā jākaro. Nē, mēs šeit runājam par lielāko industriālu, lielāko ekonomisko nozaru pasaulē. Līdz ar to šeit ir jārunā pār mantojumu, šeit ir jārunā par dzīves kvalitāti un vīdes kvalitāti, bet par to Eiropā netiek runāts. Es domāju, ka Eiropas turismu politikai jābūt centrā, un man ļoti liels prieks, ka manas valsts valdība ir uh, flagmanis šajā darbā. Un, uh, Eiropā ir jāparedz vieta īstai turisma politikai. Jo, ja mēs šeit runājam par darbu, jā, ļoti labi, par ekonomiku, jā, ļoti labi, un mēs tomēr dzīvojam unikālā vietā - 750 miljoni turisti, kas 2050. gadā iebrauks šeit no citām valstīm, un tu brauks pa visu pasauli, mums ir jādara viss, lai viņi atbrauc uz Eiropu, un uh, mums ir jāsaprot, kā mēs šeit runājam ne tikai par ekonomiskiem izaicinājumiem, bet arī par kultūras izaicinājumiem. Atvainojiet, tas bija tik dubult, tik ilgi, citiem nebūs pietiekam daudz laika uzstāties. Tagad Andersons kundze. Uh, Liels paldies! Jā, mums noteikti arī ir jārunā par turismu jautājumiem un uh, industriālo mantojumu, un arī jāmin šeit Brains Simpsons, kas ir bijis iepriekšējais komitejas uh, priekšsēdētājs. Tātad, ko jūs darīsiet tieši attiecībā uz industriālo mantojumu, tvaikoņu un tam līdzīgi? Rūpnieciskais mantojums ir ļoti svarīgs. Tās arī uh, nodrošina tūkstošu miljonu ienākumu un tad ko Eiropa darīs, lai to veicinātu? 11. gada Eiropas komisijas paziņojumā par to tika runāts, taču ir jādara vēl vairāk. Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienības mantojuma e, zīmols ir ļoti svarīgs, bet, nu, varbūt vajadzētu mudināt dalību valsts, kurš vēl nav izmantojuši un nav izveidojuši šo mantojuma zīmolu, tad, lai tās to darītu. Tā baidīja kundze tagad. Mulțumesc, domnul președinte, mulțumesc și domnului ministru al turismului din Italia pentru... Paldies, paldies, priekšstādāja kungs. Um, īpaši pateicos jums par uh, prezentāciju. Ir jāsaka, ka mēs esam uzsvēruši pozitīvos elementus. Jā, tas tā ir, ka Eiropa ir pirmais turismu virziens pasaulē, bet neaizmirsīsim, ka turismu plūsma uz Eiropu samazinās. Indija, Ķīna, tās ir valsts, kas piedzīvo turismu skaita pieaugumu, un mūsu valsts apmeklējušo turistu skaits samazinās. To nevaram aizmirst ir jāatrod risinājums. Um, Eiropā ir lieliskas um, turisma virziena vietas, uh, ir nepieciešama infrastruktūra, lai tur nonāk. Tās nav tikai galvaspilsētas, bet arī citas vietas. Un uh, Ir daudz nelielu viesnīcu, kas nav aptverts lielajās viesnīcas ķēdēs. Tās jāveicina un tāpat arī jāsaka vēl, ka turisms tie ir 9% no NKI, tas jāveicina un ļoti tāds interesants sektors. Ir nepieciešams standarts pakalpojumu sniegšanai. Drošība arī ļoti nozīmīgs jautājums, kā arī sa mērojamība starp Eiropas un subsidāri pieņemamiem lēmumiem to ir grūti rast, bet tas ir nepieciešams. Tāpat ir nepieciešams zaļā grāmata, stratēģija, politika, integrēta politika turismam. Paldies! Tiecā Golniš. Tagad Golniša kungs. Paldies, Golniša kungs. Paldies, priekšstādā kungs. Paldies, ministra kungs. Divi novērojami Pirmkārt, es domāju, ka jākritizē eh, Eiropas eh, turismu forma, ko eh, no tāliem austrumiem turismu plaši izmanto. Viņiem ir mazāka atvaļinājuma un viņiem liekas, ka viņi ir bijuši Eiropā tādēļ, ka vienā nedēļā viņi ir bijuši Madridā, Londonā, Ženēvā. Uh, Berlīne, un viņiem liekas, ka atgriežoties mājās, viņi zina, kāda ir Spānija, Šveica, Itālija, Vācija, Spānija un citas valstis. Mana uh, Uh, sieva uh, ir no Japānas un pirms apprecēšanās viņa bija turismu gids, tādēļ es zinu, ko, par ko es um, runāju. Un ministra kungs arī teica, ka no tāliem austrumiem Koreja, Taivāna, Ķīna, Japāna turismi. Uh, Šis virziens ir nu, viss tāds daudzsološākais, runājot par apjomu un darījumu līmeni. Un personīgā pieredze ir tāda, ka turismu kavē nedrošības sajūta, kādu, kādu šiem turistiem ir Eiropā, ja viņu čemodāni, piemēram, tiek. Uh, nozakti lidostās eh, vilcienos, ka viņus apkrāpja taksometra šoferi eh, oficiāli vai nē. Un noslēgumā teikšu, ka ja varu ieteikt eh, dalību valstīm, tad gribētu ieteikt telefonu līniju, kurā šo turistu valodā varētu viņiem palīdzēt, ja ir kādas problēmas, nu, piemēram, ja kas nozakts un palīdzēt viņiem ar policiju vienojoties. Bet, nu, vienalga, jūs, jūs runājat dubult tik ilgi, cik um, jums bija atvēlēts ministra kungs, nevarēs jums atbildēt, ja viņam jādodas uh, prom. Uh, Priekšstādā kungs 54 sekundes runā, jums tagad nav dots vārds. Daudz vairāk, saka priekšsādātājs tās bija 54 sekundes vairāk uh, nekā uh, atvēlēts. Mēģināšu izteikties pēc iespējas īsāk. Vispirms sveicu ministra kungu. Vēlējos zināt, kā var uh, sasaistīt uh, tātad šo vēlmu, ko pauda Itālijas valdība prezidentūras laikā attīstīt mobilitātes plānus un arī intermodelu transportu pakalpojumu tīklu, lai varētu piekļūt attāliem, attālām vietām. Uh, kā jūs to minējāt, ar to, kā uh, turismu vietas, kas jau atrodas galvenajās infrastruktūra centros, nav pilnībā arī nodrošināta. Es atrodos Itālijas, uh, es runāju šeit par Itālijas dienvidiem. Uh, kur arī bieži vien ir ļoti grūti nokļūt, jo ir teiciens, kā ceļojums jau ir brīvdienas, bet ja, brīvdien, ja brauciens kļūst par murgu un nevar nokļūt vispār līdz Itālijas dienvidiem, nu tad uh, Mm, tas īpašu godu nedara mūsu turismu nozarē Eiropā. Yes. Paldies, Damāta kundze. Ministru. Paldies, labdien. Ministra kungs, es esmu no Tāranto pilsētas, kas arī atrodas Itālijas dienvidu daļā. Es uzklausīju jūs sacīto un lasīju arī jūsu stratēģijas plānu, kā arī ārkārtas turismu mobilitātes plānu. Nu, Man arī jāpievērš uzmanību arī nelielajām turismu vietām, kas atrodas tieši Itālijas dienvidos. Vispirms aicinu arī uh, sadarboties ar ekonomikas ministri Guidī kundzu, kas nedaudz citādāk ir iedomājusies ekonomisko izaugsmu Itālijā un iespējams arī Eiropā. Tāranto pilsētu nevajadzētu uzskatīt tā, kā tas ir bijis līdz šim. Nē, gluži pretēji, tas ir uh, turismu centrs. Uh, Tā tad nevajag runāt tikai par to, kā par industriālu pilsētu, jo, jo tas maksās mums ļoti dārgi, gan no veselības un dzīvības aspekta, bet vajadzētu tieši arī izcelt Aranto pilsētas vēsturisko un kultūras mantojumu. Aicinu jūs apmeklēt pilsētu Tāranto jo īstenojam liels projekts, kurus organizē pilsoņa asociācijas. Uh, Tie ir globāli projekti, kas ir nopietni, bet, diemžēl, ārpus pilsētas par tiem neko nedzird. Ja jūs varētu man apsolīt šo vizīti, tā būtu liela uzvara. Paldies. Vacenberga skundze. Jā, paldies. Priekšēdētāji, pieturēšos pie laika. Ministra kungs, gribu jūs iesniegt sveikt. Esmu no Grieķijas. Tā ir valsts, kas neraugoties uz krīzi, pašlaik tieši šogad var uzrādīt ļoti lielu apmeklētāju skaitu. Daudz turisti pie mums ieradušies. Es domāju, ka ir patiešām interesanti veidot tādu Eiropas pieeja neatkarīgi no tā, kuras valstis ir pievilcīgākas, tādēļ, ka tām ir jūras piekraste, var atbalstīt tikai to, ka, protams, katrai valstī ir uh, tradīcijas, tās var sniegt eh, noteikts priekšrocības, notiek kaut ko interesantu, bet mums vajadzētu kopumā, kā Eiropas Savienībai, šeit sev parādīt. Un eh, no jūsu teiktā es secinu, ka mēs varētu piesaistīt arī tieši jauniešus, kā, lai notiktu investīcijas, lai jaunieši varētu iegūt izglītību, apmācīt tiktu, un lai mēs iegūtu vairāk uh, um, apmeklētājs, lai viņi redzētu, cik augstvērtīga ir mūsu turisma industrija, lai to varētu paust visā pasaulē, ka turisms ir būtiska ekonomikas nozare. Man ir vēl jautājums, mūsu pieredze rāda, ka turisms varēja sagraut turismu. Tādēļ mūsu turisms ir jāveido tādā veidā, lai tas sniegtu perspektīvu gan planētai, gan arī cilvēkiem. Tādēļ ilgspējīgs turisms ir ļoti svarīgi. Man patika, ka jūs uh, sasāstījāt kultūru ar turistu. Es esmu no Berlīnas. 80% no turistiem, kas ierodas Berlīnē, Berlīnē apmeklē tieši, lai uzzinātu kaut ko par tās vēsturi. Un eh, jūs runājat arī par intermodalitāti un eh, velosipēdu savienot ar dzelzceļa transportu, lai turistu izmantu. Tas viss ir jāveicina. Eh, Liels paldies! Paldies visiem! Ponenti della Commissione perché molti interventi. Liels paldies par jautājumiem, komentāriem. Izteicāt arī bieži vien ieteikumus. Tas viss ir ļoti liederīgi, ņemšu vērā arī šajā prez prezidentūras pusgadā. Novērtēju arī to, ka ļoti mērķiecīgi vēlties strādāt, uh, lai turismu nozari padarītu par centrālu Eiropas politikās, lai varētu veicināt ieguldījumu turismu nozarē. Protams, mums ir jāpārliecina politiķi, lēmumu pieņēmēji par to, ka turisms ir centrālais jautājums. Es domāju, ka šeit varam pozitīvi strādāt. Mēģināšu ātri un jau iepriekš atvainojos, ja nevarēšu izrunāt pareizi jūsu uzvārdus, bet, jo, nu, arī mans uzvārds patiesībā ir visai sarežģīti izrunājums tam, kas nav itālis. Daudzi teicāt, ka ir svarīgi strādāt kopā, nevis katrai valstī atsevišķi. Protams, aktuāls ir arī konkurences jautājums, konkurence, kas var mums palīdzēt arī uh, padarīt Eiropu par vienu efektī, par efektīvāko gala mērķi pasaulē un kā izveidot šo Eiropas zīmolu, lai tas būtu pievilcīgs globāli un strādājot arī dažādos sektoros, piemēram, arī turismu aktivitātes, kas ir paredzētas arī vecā gada gājuma cilvēkiem, noteikti arī varētu palīdzēt attīstīt šo nozari, jo īpaši laikā, kad darba cilvēkiem nav atvaļinājumi. Ir svarīgi arī identificēt parametrus, lai varētu klasificēt ilgspējīgo turismu. Uh, tas attiecas uz dažādiem struktūru veidiem par uh, pārtiku, kas tiek nodrošināta attiecīgajās struktūrās, arī par ietekmu uz vidi. Ja tiešām mēs šeit runājam par lielu kvalitatīvo um, ieguldījumu. Ilgspējīgs turisms, zaļais turisms ir tiešām arī Eiropas zīmola svarīgākais aspekts. Mēs nevaram tikai veicināt masveida patēriņu turismu, kas ātrīsā laikā ierodas apskatīt kādu pieminekli, uh, un uzreiz dodas prom. Tas viss ir ļoti virspusēji. Eiropai ir jāstrādā pie kvalitātes, un ilgtspējība ir šī kvalitāte, un tā būs mūsu priekšrocība. Arī šajā miljonu nozarē mums ir tieši jāizceļ kvalitāte, mūsu pārtikas kvalitāte, pilsētas kvalitāte, kultūras mantojuma kvalitāte, mēs visam var piekrist. Par intermodālo turismu, transporta pakalpojumiem noteikti ir jāstrādā. Uh, lai varētu integrēt arī pēc iespējas lielāku infrastruktūru. Mēs esam šeit daži arī auguši ar Interrail uh, vēl. Uh, šīm iespējām tagad jau ir jaunas iespējas un daudz vairākas. Un, nu, standarts un kvalitāte, kā jūs arī teicāt, Fosters kundze, uh, Domāju, ka jā, Eiropas zīmolā arī ir jāstrādā pie šī konkrētā mehānisma, jo pasargums atrauc par daudzveidību. Nu, nav tā, ka mums tagad vajadzētu atteikties no, tā, gluži, no tās gluži pretē mūsu nacionālajās, mūsu nacionālajā vēsturē. Tieši kultūras mantojums ir ārkārtīgi tieši liels. Uh, ieguvums, jo viesi, kas ierodas Eiropā, brauc eh, tieši, lai atklātu šo daudzveidību un arī, lai redzētu, cik dažādi uzņem viesus turisms dažādās valstīs. Uh, Bet ja mēs eh, būtu, protams, arī dodamies vienota uzņemšanas standarta virzienā, bet, nu, daudzveidība ir svarīga. Prot, par konkurentiem. Vai esam konkurenti vai bijām konkurenti? Tādam būtu jābūt jautājumam globālā pasaulē, ka turists ierodas Eiropā. Mums ir iespēja viņam sniegt nebeidzanu skaitu kultūras aktivitātu nu, un dažādi citas aktivitātes. Viņai ir konkurence mūsu starpā, lai turists dotos uz uz vienu valstu labāk nekā uz otru, patiesībā tas eh, veicina ekonomisko izaugsmu, nevis to mazina. Izskanēja daudz arī komentāru par māršrutiem, arī par eh, šiem tvaikoņiem, ko minēja Anderson. Ši... Tas ir jautājums, kas skar visus val... visas valstis, slēgt dzelzceļa līnijas un uh, izņemt no apgrozījuma vecos vilcienus, kas vairs nav atbilstīgi standartiem, tomēr tie var būt derīgi, lai kļūtu par turisma pie, nu, piesaistes objektu. Un arī to mēs varam iesaistīt šajos turisma maršrutos, vai tie būtu vilcienu, motociklu, velosipēdu maršrutos. Mm kā tas bija arī, arī ASV, kur arī ir izstrādāti daudz un dažādi šie maršruti, un arī Eiropā mēs noteikti varētu pie tā strādāt. To jau arī minēja citi Galniškungs un uh, citi kolēģi. Uh, šīs uh, drošības trūkums kādu, protams, ir nopietna problēma izvēloties savu galamērķi, turists izvērtē drošības līmeni. Nu, šīs varbūt nav komitejas, šīs komitejas kompetencē, bet tas attiec gandrīz uz visām politikām. Tur arī Lingrēns kundze un citi parlamentārieši jāpadara par vīzu jautājumiem. Jāpadara pēc iespējas modernāka un viendabīgāka vīzu sistēma, vīzu piedāvājums, jo liela daļa turistu brauc uz Eiropu, tad nu nevajadzētu šo turistu, kas brauc no tālām uh, valstīm, vēl nostādīt tādā situācijā, kur uh, viņam ir jāaiziet cauri labirintam, lai iegūtu nepieciešamos dokumentus, un varbūt šeit varētu arī strādāt ar konsulātiem, lai uh, vīzas uh, nekļūtu par šķērslī turistiem. Tad ar Itāliju saistītie jautājumi, nu tas attiecas uz Itālijas politiku. Uh, Bet nu, te ir tāda vispārīga tēma, ar kuru vēlos, vēlos pieskarties. Mūsu valstī ir tāda problēma, ka 85% no starptautiskā turisma apstājas Romā un 15% eh, turismi, turisti dodas uz dienvidiem. Eh, Pompeja, Neapoli, Sicīlija un tā tālāk tā ir projām. Tas pats attiecas arī uz citām valstīm. Tās arī attiecas uz attiecībām starp šīm valstīm. Uh, Vienā no pirmajiem komentāriem tas arī tika teikts valstī, kurā ir liela uh, turistu piesaistas potenciāls. Protams, nodarīt kaitējumu citām valstīm, kurām ir mazāk šis potenciāls. Nu, arī savā nacionālā politikā vēlamies tieši to arī darīt. Tāpat tas arī attiecas uz uh, Taranto pilsētu, kur arī ārkārtīgi liels arheoloģijas mantojuma muzejs. Un tādēļ mēģinam to izcelt. Tāpat arī darbs pie citām pilsētām, kurām izdevies no rūpnieciskas pilsētas kļūt par uh, Uh, kultūras mantojumu pilsētu, izveidojot arī ilgtspējīgāks un uh, modernāks tehnoloģijas un struktūras. Eli un arī citi runāja par ilgspējīgu turismu. instruments, lai varētu nodrošināt mieru ilgspējību, atbildot uz Ungāru deputātu jautājumu. Tad, tad pastāv šī uh, ekonomiskā turisma vērtība, bet ir arī zināšanas. Tad, kas attiecas uz Eiropas iekšēju turismu, uz Eiropas pilsonības izveidi. Uh, Bet par starptautisko turismu zināšanas ir labākais, lai cīnītos pret daudzveidības zaudējumu. Un uh, tas ir jāzinās mums un arī citiem uh, lēmumu pieņēmējiem. Par Eiropas zīmolu. Par darba vietām turismu nozerē. Nu, šis ir ļoti aktuāls jautājums, bet galvenokārt risināms nacionālā līmenī. Palīdzēja arī vēl jautājumu par nelielām turismu vietām, e, attālām salām un tam līdzīgi. Noslēgumā šodien ir nepieciešamais juridiskais pamats. Lisabons līgums ir 55. pāns, kur var veikt uh, vēl papildus uh, pasākums, lai veicinātu investīcijas kosme uz uh, programma, kas ir veltīta maziem vidiem uzņēmumiem. Tur jau ir daļa, kas ir. Uh, paredzēti turisma nozarei, un es domāju, ka jau tagad ir nepieciešamie apstākļi, lai visas institūcijas kopumā varētu padarīt turismu un arī kvalitatīvo ilgspējīgo turismu padarīt pār Eiropas izaugsmas vieno no galvenajiem motoriem. Paldies! Jā, Arī es gribu sirsnīgi teikt paldies par to, ka ieradāties un ka uzstājāties šeit, tāpat arī atbildējāt uz jautājumiem. Uh, Mēs nedaudz uh, saskārāmies ar laika uh, problēmām, jo ministram tagad jādodas uz citu komiteju. Lai jums veicas uh, Itālijas prezidentūras laikā turisma jomā. Wir könnten jetzt nicht die Kommission sprechen lassen, weil das bei der DGU auch nicht gemacht wird. Ja, ja. Das geht nicht. Ja, ja. Ich habe es immer erklärt. Ja, ja.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 So, ich glaube, wir können dann zum Nu, tātad es domāju, ka mēs varētu turpināt ar nākošo darba kārtības punktu, un tādēļ lūdzu pārtrauciet sarunas. Jūs varat lūdzu diskutēt ārpus sēžu telpas, lūdzu ieņemiet vietas. Okay, der nächste Punkt ist. Nākošais darba kārtības punkts ir komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanas pārbauda jeb komitoloģija. Tas ir ļoti nozīmīgs un tas ir nozīmīgs punkts uh, deputātu izpratnē. Mums ir daudz jaunu deputātu un kas īsti nezin, kas aiz visiem šiem iedzieniem slē, slēpjas. Šodien mēs esam ielūguši um, mobilitātes un transporta pārstāvis Džidimuvu, lai viņa mums izskaidrotu par īstenošanas pilnvaru priekšlikumu. Ertuga kungs. Ertuga kungs. Ir nedaudz sarežģīti. Tātad Eiropas parlaments Tam ir pārbaudas un veto tiesības. Ja parlaments nepiekrīt komisijas priekšlikumam, tad tas var to atgriezt atpakaļ trīs iemeslu dēļ. Pirmkārt, lūdzu klusumu. Pirmkārt, ja priekšlikums pārsniedz Eiro komisijas kompetences vai arī, ja tas nepārsniedz atbilst bāzes tiesība akta tēmai vai pārkāpj proporcionalitātes vai subsidiaritātes principu. Tad mēs varam to atgriezt un izmantot veto tiesības. Veto tiesību izmantošanai trīs mēnešu pārbaudīšanas laiks, ja tiek veto plānots, tad ir ievadīti pārbaudas laiki, un pārbaudas laiki ir īsi termiņus. Jūs atradīsiet komitoloģijas jaunumu uh, biļetenos. Sekretariāts tos izdala katru nedēļu. Un Trana komitejā līdz 15. septembrim dažiem soļiem ir tāds termiņš noteikts, un tātad nav vairs pārāk daudz laika, paraugieties konkrēti. Līdz šim datumam frakcijai jā, i, informē priekšsētais un sekretariāts ēpast veidā ar pamatojumu, kādēļ viens uh, no, no soļiem ir. Es tikko citēju trīs uh, iemeslus, kādēļ tas tā varētu būt. Tran komiteja tad uh, lemtu par uh, rezolūciju. Un ja tāda rezolūcija tiktu pieņemta, tad dodot šo rezolūciju plenārsēdē un plenārsēde līdz 10. oktobrim vēlākais balsos. Nu, tie ir ļoti, ļoti šauri tādi termiņi. Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Visādi citādi komiteja visu noteiks un mums kā parlamentam nebūs nekādas teikšanas un par to nu nevaram būt iepriecināti daži. Pasākumi, kurus šodien piedāvā komisija, tie tiek gatavoti proti. Uh, termiņi tiks nolikt nedaudz vēlāk. Nu, tad ar, esam arī <laughs> apmierināti ar to, ka komisija nav tik ātri darbojusies. Par ko, kādiem pasākumiem runājam? Divi no dzelzceļa jomas, protas tehniskās specifikācijas par interoperabilitāti attiecībā uz cilvēkiem ar ierobežotu mobilitāti un specifikācijas trokšņa aizsardzībai. Tas ir ļoti nozīmīgs jautājums. Uh, Ja mēs neatrisināsim dzelzceļa uh, trokšņa jautājumu, tad tai nebūs nākotnes. Mēs gribam, lai būtu nākotne, tādēļ mums jārūpējas par trokšņa saramazināšanu. Tad pasākums par kravu pārvadājumu, klas, kl, klasifikāciju par pārkāpumiem, licences atsaukšumu uh, transporta uzņēmumiem. Pagājušajā likuma uh, došanas periodā mēs uh, sa, uh, pieņemam likums, piemēram, pār atpūtas laikiem. Mēs esam informēti par arī šausmīgiem apstākļiem. Un, ja tas tā ir, tad līdz pat licences atsaukšana. Nākošais jautājums - civilā aviācija un gaisa telpas kontrolieri. Arī par to iet runa. Un tad vēl jūras politikas kalnošu pasākums proti priekšlikums par informācijas un monitorika sistēmas ieviešanu kuģiem. Nu, jūs redzat, ka ļoti daudz jautājumu par transportu šeit um, darba kārtībā. Tas ir priekšlikums, tas ir mans īsais uh, ievads un tagad. Uh, dodu vārdu Maietai Jēgarai no komisijas, un tad varēsim diskutēt ar deputāti. Jēgars kundze, lūdzu, jums vārds. Thank you, Mr. Chairman, dear Mark. Priekšsēdētājiem, gudātie komitejas deputāti, man ir prieks un gods būt šeit. Jūs redzat, ka komisija ir tiešām ieradusies, ka. Uh, visai skaitliski lielā pulkā, jo, nu, neizlikšos, neesmu arī eksperti un nezinu pilnīgi visas uh, detaļas, kas ir saistītas ar šo procesu. Un, uh, nu, esam gatavi atbildēt uz jūsu jautājumiem attiecībā uz komisijas delegētiem īstenošanas uh, pienākumiem, pilnvarām. Es vēlētos uh, vēl minēt dažas lietas papildus priekšsēdētājs sacītājiem. Mēs šeit runājam galvenokārt par deleģētajiem un īstenošanas aktiem atbilstīgi 290. un 291. pāntiem Lisabonas līgumā. Tad jūs zināt, ka pirms tam bija 2006.9. gada tad šī kontrols procedūra, bet kopš Lisabonas līgumus ir deleģēti un īstenošanas akti. Uh, likumdevējs, tātad jūs deleģējat komisijai pilnvaras grozīt tiesību aktus, papildināt, grozīt dažus nebūtiskos elementus tiesību aktos. Vēlos norādīt eh, kaut ko tādu, ko jūs droši vien jau zināt, kā likumdevējs, tātad jūs uh, Mm, jums nav pienākums nodot pienākumus komisijai. Tā ir jums iespēja vienkārši, lai jūs nepārslogot, nedz arī padomi, nepārslogot ar ļoti gāru procedūru, kas ir vidē divus gadus gāra. Mēs arī piedalījāmies Tačiban pusdienās un uh, arī zinām, ka dažkārt šī procedūra varētu ilgt vēl ilgāk. Tādēļ līkumdevēja lēma arī piešķirt pilnvaras komisijai, lai tā varētu veikt detalizētu administratīvo tehnisko darbu, kas ir saistīts ar Eiropas Savienības līkumu atjaunināšanu un īstenošanu. Tātad juridiski runājot, jūs. Uh, varat saglabāt šīs pilnvaras sev, bet tā kā jūs mums uh, man, sniedzat mandātu grozīt likumu, tas mums ir gods un prieks to darīt. Tātad deleģēšana ir iespējama tikai tad, ja runājam par likumdošanas aktiem, kā arī uh, li likumiem, kas ir vispārīga rakstura. Atsevišķi tiesību akti tātad nevar tikt deleģēti. Vispārīgie uh, tiesību akti nozīmē uh, nebūtiski elementi varam tad papildināt vai grozīt sākotnējo tiesību aktu. Šeit mēs runājam par to, kas ir jādara dalību valstīm, lai to īstenotu. Šeit nepārklājas 290. 291. panti, dažkārt pamata aktā ir nepieciešami abi um, deleģēti un īstenošanas akti. Netiek arī definēts, kas ir īstenošanas akts pēc būtības, bet kā jūs visi zināt, dalība valstis ir atbildīgas par īstenošanu, bet tad, kad ir noteikti vienoti nosacījumi, lai piemēro tiesību aktu, tad uh, tur ir jāparedz īstenošanas pilnvars komisijai. Vēlos tiešām norādīt, ka nu, tad jūs nododat šīs pilnvaras komisijai. Tad, kad ir runa par ļoti ļoti tehniskiem finanšu jautājumiem, vai, teiksim, par produktu laišanu tirgu, tehniskie pielikumi, piemēram, tātad nebūtiski tiesību akti. Tad jums ir brīvība lemt, kādus pilnvars jūs vēlaties izvēlēties un kā arī to noteikti Eiropas Savienības tiesā arī definīcijās ir iespējams uh, kādas kļūdas. Nu, tad uh, man ir arī kaut kas jāsaka par šo kontrolas procedūru, kāda agrāk bija spēkā. Es arī vēlētos minēt, uh, attiecībā, minēt komitoloģiju. Uh, Mm, tur bija jums ļoti ierobežots pilnvērs ar šo kontrolas procedūru. Prak, pilnvērs tika paplašināts, arī jūs kontrolējat šo pasākumu, lasījāt to pirms to pieņēma komisija. Nu, tagad jums ir vēl lielāks pilnvērs. Jūs sniedzat šīs pilnvērs, ja vēlaties komisijai, tad komisija apstiprina dadļēto aktu, un pēc tam, kā teica priekšētājs, jums, priekšētājs, jums ir tiesības iebilst vai pat tiesības arī atsaukt. Tas nozīmē, ka vienpusēji jūs varat atņemt mums šīs piešķirtās pilnvaras pilnībā vai daļai. Tātad vēlreiz jums ir visas pilnvaras likumdošanas un at, pilnvaras atsaukt pilnvaras, kāds jūs piešķirat mums. Šeit tātad. Tā, Jāku uzraudzības vai kontrolas procedūra joprojām vēl ir aktuāla attiecībā uz dažiem tiesību aktiem, vēl notiek arī pielāgojums. Tad mēs runājam par 50 tiesību aktiem un līdz 13. gadam esam pieņēmuši divus deleģētos aktus un joprojām uh, Mums ir apmēram 50 šīs kontrolas procedūras, un te mēs runājam par to, ko jūs jau minējat iepriekš. Un būsim ļoti priecīgi jums prezentēt šos tiesību aktus, par kuriem vēl notiek tagad šī prāka vai šī kontrols procedūra. Uh, Es nevēlos jūs apgrūtināt vēl vairāk, vai jūs gribat skatīt katru atsevišķi, vai var skatīt visu kopā? One by one, now okay. you present. Nu, jūs varat prezentēt katru atsevišķi. Labi, sāksim ar dzelzceļu gribētu prezentēt komisijas regulu par tehniskajām specifikācijām attiecībās tās uz um, starp savienojumiem, sadarbspēju, attiecības personām, kurām ir uh, ierobežot uh, mobilitāti. Ja, tad uh, parlamentam ir kontrols procedūra periods, kas ies līdz 10. oktobrim. Uh, Eh, mērķis pasākumām ir padarīt pieejamāku dzelzceļa transportu, kā arī i, eh, uzlabot rītošo sastāvu un tam līdzīgi. Tas, ko es saku jums šeit, tas nav nekas jauns. Mēs tehniski uzlabojam parametrus, kas attiecas uz sadarbspēju un eh, rītošo sastāvu. Uh, tiesību akta mērķis ir sasniegt politisko mērķi, piesaistīt vairāk cilvēku dzelzceļa transportam, un tas ļaus arī cilvēkiem uh, izmantot vilcienu pakalpojumus un uh, dzelzceļa stācijas. Bet nu, tur ir nepieciešams veikt tehniskus pielāgojumus paplašināt aptvērumu, tad ir šis TNT tīkls un visi tad Eiropas dzelzceļa tīkls ir arī iemesli, kas ir saistīti ar eh, tehniskajām specifikācijām. Tas, ka tas netiek pilnībā mm, piemērots dalību valstīs un tehniskās specifikācijas nebija pietiekams stimuls, lai investētu um, uh, tad, tad pakalpojumu pieejamībai. Tagad arī cilvēki ar kustību traucējumiem varēs izmantot visus šos pakalpojumus, kā jau teicu, šeit mēs tikai pielāgojam tehniskās prasības, pielāgojam tehniskās prasības, dalību valstīm ir jāizveido nacionālais īstenošanas plāns, lai visi šie pasākumi tiktu īstenoti, mazinātu šķēršļus, piekļuvēt un lai informācija būtu pieejamie izmantotājiem. Kā notika šīs revīzijas process, ERAI tika piešķirts mandāts Eiropas dzelzceļa aģentūrai, divu gadu laikā tika organizēts darba grupas, lai, maz, lai tur piedalītos nu, visatbildīgās iestādes, kā dažādas asociācijas, institūcijas tika pārskatīts tehniskās specifikācijas, par to tika arī balstot, balsots Dzelzceļa drošības komitejā 2014. gadā. Lūk, tas man bija sakāms. Ievedu vārdos. Esam jūsu rīcībā, gatavi atbildēt jautājumiem. Ich finde doch, die nächsten machen Sie auch. Jā, eh, varbūt jūs varētu arī pārējos eh, izstāstīt, jo citādi būs pārāk ilga viss, un eh, te pēc tam mēs uzdosim jautājumus. Lūdzu, prezentējiet nākamos trīs punktus, un pēc tam mēs varēsim pa visiem kopā diskutēt. Thank you very much, that was mine. Jā, liels paldies, es arī grasējos tā darīt, bet drusku šaubījos. Gribēju pajautāt. Nākamais pasākums ir par dzelzceļu. Tas attiecas uz tehniskām specifikācijām interoperabilitātei sadarbspējām attiecībā uz uh, ritošo sastāvu un uh, trokšņu novēršanu. Kas ir šī pasākuma mērķis? Uh, tas ir nodrošināt uh, proti, ka dalību valstis uh, nevar uh, noraidīt uh, transporta līdzekļus tādēļ, ka ir šī uh, trokšņa uh, Um, pārsniegšana. Kāds ir, uh, šeit ir jāizveido prasības uh, pret ridošo statāvu, sastāvu, raugoties uz uh, troksni, un šeit jāņem vērā tehnoloģiskais progress. Viss trokšņa ierobežojums attiecas uz trokšņa samazinājumu pašreizējā lēmumā, ja tas ir ekonomiski pamatots. Un šeit ir vēr, um, vērtību limits, un tas ir Tur ir divas jaunas uh, robežvērtības, kas ir ieviestas un uh, kas ir visvarīgākais un visvairāk izraisa uh, trokšņus. Dažas dalību valstis. Uh, uh Dažās tajā valstīs tas ir uh, politisks jautājums, mums, uh, mēs nedrīkstam to noklusēt, un tas var kļūt arī par politisku jautājumu. Un mēs vēlamies izvairīties no tā, ka visi šie tehniskās specifikācijas, visas tehniskās zināšanas uh, netiks ņa, ņems vērā un uh, ERAS uh, projekts ir uh, ievies pamatā un uh, tas ir pieņēmts arī darba grupā un tas uh, iekļauj uh, arī to, ka komisija ir ļoti apmierināta ar ERU un tās uh, darba grupu un uh, arī aģentūrā uh, pilnībā atbalsta aģentūras darbu trokšņu novēršanā. Un mēs esam šeit uzņēmusies saistības. Uh, un eh, ceram, ka transporta komiteja arī atbalstīs šīs jaunās specifikācijas. Tālāk ir par kuģu monitoringu sistēmu. Kas šeit ir mērķis eh, šim pasākumam? Ir aktualizēt eh, tehniskos aspektus VTMS direktīvā. Mums ir eksperts šeit, un viņš varēs pastāstīt visu par šo jautājumu. Pamatā mēs vēlētos eh, ieviest izmaiņas, tādēļ, ka mums ir bijusi tāda operacionāla pieredze un eh, par sistēmas eh, izmaiņām un tīklu, un šeit mēs vēlētos izvirzīt mērķi tehniskam pasākumam, lai šeit noskaidrotu visu par pielikumu un izveidot labāku standārdus drošībai un drošumam. Tur ir arī citi svarīgi jautājumi. un pievienotā vērtība ir proti efektivitātes nodrošināšanā, investīcijās un tehniskajos risinājumos, ko mēs šeit vēlamies ieviest. Un mērķis ir izvairīties no dubultošanās un padarīt sistēmu efektīvāku. Tā bija, tas bija par uzraudzības sistēmu, tālāk par klasifikāciju, pārkāpumiem, nopietniem pārkāpumiem Eiropas Savienības likumos Tādēļ mēs to esam šeit paredzējuši. Tas ir tāds pats eh, pārbaudas periods. Mēs gaidām uz tūkojumu pirms nosūtīt to Eiropas parlamentam. Jūs zināt, ka pirms eh, nosūtīšanas mums ir jābūt visām valodas versijām. Šī pasākuma mērķis ir eh, nopietni pārkāpumu kategorizācija. Un mēs vēlamies panākt harmonizāciju, ieviesot to praksē. Uh, pirmkārt jānodrošina to, ka uh, visiem transporta līdzekļu vadītājiem ir jābūt vienādai attieksmē gadījumos, ja tiek pārkāptas kopīgās Eiropas Savienības normas. Šeit ir tāds kā ranžējums uh, sauszemes transporta noteikumos, un tur ir kategorijas, uh, kas atkarīgas ir no uh, transporta līdzekļu masas, un šeit jānodrošina ceļu satiksmes drošība. Uh, Šeit ir pasākumi un jānodrošina arī godīga konkurence, jārūpējas par skaidrību un uh, ir jānodrošina atbilstība likumiem. Tam visam ir uh, ļoti labs pamats, lai to darītu, un šeit jau ir arī nesaistošo tiesību iniciatīvas vadlīnijas, un uh, ir arī strādājuši eksperti. Uh, Un pēdējais punkts manā sarakstā, priekšsēdētāja kungs, un tad es arī beigšu runāt, ir uh, procedūra, kas saistīta ar gaisa transporta kontroli un par kontrolieru licencēm. Tur ir pārbaudas uh, termiņš tāds pats, bet tas vēl nav uzsākts tādēļ, ka vēl nav iztūkot teksti un mums ir jāpabeidz tūkoļam, pirms mēs jums atsūtīsim to. Šī pasākuma mērķis ir uh, saglabāt un uzlabot šo kopīgo licenci uh, satiksmes kontrolieriem, kas strādā Eiropas Savienībā. Tas ir ļoti būtiska daļa Eiropas Savienības uh, transporta kontrolas sistēmā. Uh, administratīvā procedūra ir saistīta ar satiksmes kontrolieru licencēm un kāds konteksts ir šim pasākumam. Norma par gaisa navigācijas pakalpojumiem, ir tīpaši par gaisa satiksmes kontroli. Eh, tas viss ir, tiek parādīts šajā licencē, iekļaus licencē visa informācija, un tas prasa regulējumu. Un eh, tur ir jābūt tipam šim eh, gaisa aviācijas pakalpojumam, un ir jāuzlabo visu šī informācija, kas ir iekļauta licencē, un ir jābūt arī specificētāji šai kontrolas informācijai un attiecīgai iestādē informācija, kas ir attiecīgais tādam pēdējais, ko tur pieminēt. Mēs sagatavojam arī šo tehnisko gatavību eh, transportam. Mēs eh, turpināsim arī ievies citus pasākumus, bet eh, mēs labāk atbildēsim ar jūsu jautājumiem. Liels paldies, priekšētātē kungs. Un, uh, wir... Un tagad mums vārds. Van de Kamp kungs. Voorzitter, dank u zeer. Um... Paldies, priekšstādātāja kungs. No sākumā kompliments komisijai. Balstoties uz to informāciju, kādu esam saņēmuši. Bet tas, ko gribu teikt, ir drīzāk saistīts ar uh, detaļām. Šodien ir uh, trešdiena, bez 25. Un zinām, ka ir ļoti liels spiediens attiecībā uz, spied, uz noteikumiem, ir ļoti daudz dažādu noteikumu, tad ir direktīvas, ir uh, regulas, ir um, deleģētie akti un komitoloģija. Ja es esmu pareizi sapratis jūsu ievadu, tad pat labāk mēs varam komentēt Balstoties uz šiem deleģētajiem īstenošanas aktiem varam pārbaudīt, vai mēs oficiāli varam izteikt mūsu bažas. Atceros uz dokumentu un atziņu par, uh, ko runājam ar Štoiberkungu, un tādēļ gribu uzdot jautājumus. Pirmkārt, pieejamība. Um, dzelzceļa pieeja cilvēkam ar ierobežotu mobilitāti. Kādēļ mēs runājam tikai par dzelzceļu? Ir taču autobusi, prāmji un citi, vai tad citiem nav jābūt pieejama? Un cik tas viss maksā? Jēgars kundze teica ievadvārdos, ka summas ir iekļautas, bet uh, regula pēc tam nonāk pie dalību valstīm, un tas ļoti daudz maksā. Es, protams, esmu par uh, visu invalīdu brīvu pārvietošanos, bet Eiropa nekļūst uh, iemīļotāka, jo uzstāda šādus noteikumus un arī uh, piešķir finansējumu. Tas ir jautājums komisijai un Jēgars kundzei. Otrs jautājums par troksni dzelzceļā. ja mēs kaut ko ieviešam, vai tad tas ir risinājums, vai arī vēl vairāk noteikumu par dzelzceļu troksni būs. Būtu ļoti labi, ja mēs varētu šo problēmu atrisināt ar uh, šādu uh, regulu. Un vēl uzdevām jautājumu. par konsultatīvajiem orgāniem, kā ka jaunie konsultīvie orgāni iekļaujas šajā īstenošanas dokumentā. Nākošais jautājums ir pārkāpuma procedūra. Labs priekšlikums, lielisks, bet tomēr jautājums. Kā, kāda nostāja ir komisijai attiecībā uz sūtiem, kas skar Franciju un Vāciju? šie sodi tiks noteikti. Runiet par sociālo dempingu. Bet ja 28 valstīm ir dažādi sodi, nu tad tas arī nav tā īpaši progresīvi. Un vēl par uh, lidmašīnu ločiem. Kā viņu veselība tiek uh, Ievarot šeit tiek runāts par tehniskiem priekšnoteikumiem, kas a, cilvēkiem ir jāizpild, bet kas tad, ja viņi a, saslimst? Kas notiek, ja viņi, piemēram, a, paši ārstējas, vai tad tas arī tiktu pakļauts šai direktīvai? Paldies! Paldies tagad Hertuga kungs! Paldies, paldies arī par šo prezentāciju. Nu, gudīgi sakot, mēs parlamentārieši šādās tehniskās lietās saskaramies ar diezgan sarežģītām lietām, jo viss ir ļoti detalizēti un jāuzdod arī jautājumi. Es domāju, ka šeit nu, tāda pamat uzticība tomēr ir tāda, ka mums, mēs ļautu komisijai strādāt. Bet nu, gribu uzdot divus jautājumus specifiskus par direktīvām, par kuģu monitoringu un uzraudzības sistēmu kāda konkrēta pievienotā vērtība būtu tam, ja mēs šos tehniskos grozījumus veicam. Un cik tas maksātu, tas ir tas, kas mani interesē, kas man liekas saistoši, un otrs, respektīvi pēdējais jautājums par mācīšanos tematiku. Es domāju, ka šodien un vakar divi dažādi pasākumi ir bijuši, un arī šodien priekšpusdienā mēs dzirdējām, cik um, svarīgi ir temati cik svara, svarīgs temats ir par troksni. Un, ja jā, tad kas ir tas, ko komisija papildus kā pasākums grib īstenot nākošo nedēļu, mēnešu, gadu laikā, runājot par dzelzceļa izraisītā trokšņa samazinājumu? Paldies! Paldies, tagad Gazīna Maisnere. Paldies, nu no vienas puses, protams, ka mēs zinām, ka īstenošanas un deleģētie akti ir domāti, lai parlamentāriešu dzīvi padarītu vienkāršāku, bet gribu teikt, ka kopš Lisabonas līguma pieņemšanas ir tāda kompetences cīņa starp komisiju un parlamentu. Tādēļ jāredz arī, kas ir deleģētie un kas ir īstenošanas akti. Un tagad ļoti konkrēti par uh, kuģiem, cik tālu tiks uzlabot datu apmaiņu un cik tālu datu aizsardzība uh, tiek garantēta un iesaistīts datu uh, aizsardzības atbildīgais. Un otrais - cilvēki ar ierobežotu mobilitāti, līdz kuram laikam tas tiks īstenots un vai tas ir attiecināts uz visiem maršrutiem visās valstīs. Uh, Man liekas, ka tas jau nemaz nav īstenojams, un ja, piemēram, jo vairāk cilvēki ar uh, invaliditāti izmantot šos vilcienus, nu, ne jau vagoni pat tā ir uh, aprīkot, nu, piemēram, ICE ir tikai pāris vietas, kur uh, cilvēki ar um, ratiņkrēsliem vispār var um, iebraukt. Līdz kuram laikam tas ir jāizdara, uh, un vai Connecting Europe Facility tiešām visas izmaksas sēdz? Uh, Nu, man liekas, ka tas ir diezgan apšaubāms, jo tas būtu saistīts ar milzīgiem līdzekļiem. Tagad par gaisa satiksmes kontroli. Jā, attiecībā uz uh, grūtniecību, no kura brīža uh, tas ir jādara un vai ir kāda sodi, ja to nedara. Nu, pirmkārt, grūtniecība nav slimība, var tikpat labi strādāt, ja cilvēki, ja sievieti nav. Uh, negaida bērniņu. Un man liekas, ka, nu, sieviešu tiesības aizstāvot, man ir tādas bāžas, vai tiešām eh, ir uh, tas jāpiesaka, vai varbūt, ka sievietēm es to nezinu vēl. Un uh, bez tam par pārkāpumu procedūru, kā jūs uh, nodrošināsiet kontroli? Tas ir jautājums, ko mēs parasti uzdodam. Paldies, tagad Mēja Kīlonena. Priekšsādātāja kungs, cerītās tāmas, godātie kungi. Es arī um, gribētu uzzināt tieši to pašu, mm, par ko runāja kolēģi. Uh, gaisa satiksmes loču eh, veselību. Mēs esam ilgi runājuši par dažādiem tehniskiem, juridiskiem jautājumiem. Un es savukārt gribētu zināt, no kura brīža ir jāpaziņo kāds ir veselības stāvoklis tiem cilvēkiem, kas pārauga mūsu gaisa telpas. Un bez tam es esmu domājusi arī par to, ja šodien tik daudz tiek runāts par pieejamību, par satiksmes līdzekļiem un uh, invalīdu tiesībām Es domāju, ka tas ir izšķirīgi nozīmīgi, bet kā tad dalībvalstis eh, īstenās pasākums, lai, piemēram, ostās vai arī lidostās eh, notikt aktīva darbība. Jo satiksmes līdzekļi var būt eh, viegli pieejami, bet kā tad izskatās ar ostām vai arī um, dzelzceļa stacijām, kā tur tiks uh, iz, veikts izmaiņas. Tad Karīma Delī. Paldies, priekšstādātāji kungs. Jā, esmu uh, visu pareizi sapratusi. Tad uh, Eiropas uh, komisija vēlas parlamentu papildus iesaistīt, uh, sagatavojot uh, deleģētos un īstenošanas aktus. Vai tas tā ir? Tas ir tas, ko jūs, nu, būtībā sakat? Jo manā skatījumā tas nebija īsti skaidrs. Vai jūs varat man pateikt, vai Eiropas komisijas mērķis ir vai plašāk iesaistīt parlamentu, sagatavojot delģētos akts un īstenošanas akts? Pirmais jautājums. Otrs jautājums tāds vispārīgāks, kā mobilitātes un transporta ģenerāldirektorāts sadarbosies ar citiem, jo tad, kad mēs runājam par transportu, Tie ir uh, tādi jautājumi, kas ir ļoti daudzos jautājumos - vide, klimats, enerģija un citi. Kā šī daudzveidība tiks uh, iekļauta? Tagad par troksni. Gribu uzzināt, kādas priekšrocības eh, jaunajām uh, specifiskajām interoperabilitātes tehnikām būs. Uh, attiecībā uz uh, trokšņa samazinājumu. Cik decibels samazinājums ir paredzēts un cik tas uh, dos konkrēti? Otrais, kādas ir jaunās te, uh, uh komunikācijas, kas uh, samazinās uh, dzelzceļa izraisīto trokšņu, viņi tās ir iekļautas uh, jau specifiskajās uh, tehniskajās uh, specifikācijās par interabilitāti un vai komisija nākotnē. Uh, Eh, noteiks eh, skaidrs objektīvs un arī nepieciešamos eh, līdzekļus, lai atbilstu šiem izvirzītajiem mērķiem. Paldies! Paldies tagad Pēters Lundgrēns. Paldies priekšsēdētāji. Man ir jautājums par interoperabilitāti, kas ir saistīta ar pieejamību sistēma. Kādēļ mums ir vajadzīga dzelzceļa uh, sistēmai uh, tādas spēcīgākas normas? Un uh, tas būtu tāds kā spēles lauks dažādiem transporta veidiem, un tas iekļauj izmaksas, un kas būs ar finansējumu? Un šeit varētu rasties problēmas, kā saņemt labāku pieejamību, vai Eiropas Savienība grasās tur pieņemt lēmumus, vai dalība valstis atsevišķi Eh, ritošā sastāv troksnis. Gribētu uzdot jautājumu, kādi jautājumi eh, šeit tiek izvirzīti un eh, pārskatot šo dokumentu, kādi jautājumi šeit jāņem vērā. Komisija sagatavo kāds pasākums šī komisija sagatavo, lai samazinātu dzelzceļā izraisīto troksni. Un raugoties šeit uz publisko transportu un kuģi transportu, Kāda ir pievienotā vērtība tehniskajām izmaiņām un uh, kādas izmaksas izraidīs un kādas iestājas puses tiks uzklausīts, lai sagatavotu šo pasākumu? Kāda ir attiecība ar to saukto uh, šeit uh, informācijas apmaiņā un vidas jautājumu iekļaušanā un kāda ir ar drošību? Un kā ir ar datiem, kas tiks nodrošināti? Man tāpat arī ir kaut kas sakāms par uh, gaisa satiksmes kontrolieriem? Gribētu, piemēram, jautāt par gaisa satiksmes kontrolieriem. Uh, tie ir jāceļ uh, um, kompetentajām iestādēm. Un, ja, piemēram, šeit strādā uh, grūtniecis, uh, tad uh, šeit, protams, ir citi apstākļi. Bet uh, tas nav acīm redzami. Uh, kā EASAS uh, uh, darbinieki šeit uh, par to būtu pieņemuši lēmumus vai ka šeit tik ņemti vērā medicīnas aspekti. Jā, tik tā par to. Sí, gracias. Sí, gracias, presidente. Jā, paldies priekšādātāji. Vēlētos teikt paldies par sniegto informāciju, ko esam saņēmuši un par komitoloģijas priekšlikumiem. Vēlētos eh, tikai pateikt komisijai, ka izmaiņas varbūt nav nemaz tik lielas, bet tomēr eh, tas var atstāt ietekmi uz budžetu, un eh, tas varbūt kaut ko mainīs prioritātēs. Par to visu vajag padomāt bet, protams, tādu uzticību un labu gribu. Visur ir paveikts, kādreiz runa ir tikai un vienīgi par tehniskiem jautājumiem, bet tomēr arī uz parlamentu rasāt ļoti lielu ietekmi. Cik daudz laika mums ir visiem šiem pasākumiem? Jūs teicāt, ka procedūra ir paredzēta pietiekami ilga, un uh, to varbūt varētu arī saīsināt, bet ir problēmas ar padomi, to arī nedrīkstētu aizmirst kā tas ir apmēram paredzēts un uh, kā notiek darbs uh, sadarbībā dalību valstīm un citām iesaistītēm pusēm. Piemēram, par uh, lidojumu loču certifikāciju. Arotbiedrības arī pamatoti to ir iekļāvušas darba kārtībā, un kāda ir situācija to, kā tiek pieteikta grūtniecība kas notiek šādā gadījumā. Tur ir arī citi jautājumi, kas ir saistīti ar uh, zālēm, un tas viss var radīt problēmas. Varbūt jūs varētu paskārot sakojošo. Tur ir spēkā direktīva tas viss ir beidzies attiecībās troks, un tas bija savādāk, šī pieeja bija tieši otrāda, un uh, kādēļ. Kādreiz tas tiek apvienots ar uh, nu, veco pieeju no 2008. gada, kādēļ šī pieeja ir atšķirīga, vienais tā un vienais tā, un tas varētu radīt arī sarežģījums dalību valstīm. Piličkas kungs. Uh, thank you, Mr. Chairman. Paldies priekšādētājiem. Dāmas un kungi, kolēģi runāšu īsi jo man grib pieminēt četrus punktus, un eh, iepriekšējā runātāji arī tos jau pieminēja būtībā, bet gribētu šeit izteikt eh, vispārīgu tādu horizontālu punktu. Vismaz man tas šķiet būtisks. Es uh, augstu vērtētu, ja komisija sniegtu paskaidrojumus no komisijas iekšpuses uh, par to, par šiem būtiskajiem mērķiem, pasākumiem, uh, Bet ievads, ko mēs jau dzirdējām gan no Eiropas komisijas, gan arī no deputātiem, ir ietekmes izvērtējums. Un tas ir kaut kas, ko es tiešām novērtētu, ja būtu informācija par to, vai ir ietekmes izvērtējumi, ko tie pasaka, kādā veidā ietekmes izvērtējumi novērtē. Nu jā, tad, protams, tā ir komatoloģijas procedūra, un tur ir vesela virkni tehnisku pasākumu, bet tomēr. Uh, ģenerāla direktorāts eh, ir veids vērtējumu un eh, ietekams izvērtējums, eh, vai tas ir veikts, kāds ir rezultāts vai elements, tur kaut kāda būtiska. Bet man šķiet, ka tā ir būtiska informācija, kas, ko vajadzētu sniegt. Mēs vēlamies saņemt arī vēl papildus informāciju. Es tiešām to augstāku augstu vērtētu, bet tam vajadzētu būt standardizētam nākotnē šī procedūrai attiecībos procedūrām. Un ir maz zināmas šaubas, tā ir problēma, pa ko es teiktu varbūt, kā attiecībā uz pārkāpumiem. Manuprāt, tas īsti neiederas tehnisko pasākumu kategorijā. Es šeit saskatu tādu ietekmi, kas varbūt būtu vēl plašāka. Tādi ir mani komentāri priekšādātē kungs lai to visu apkopotu, jā, tad šie horizontālie pasākumi, ko es gribētu, es negribētu vienkārši atkārtot, ko teica jau arī citi kolēģi, kuri runāja pirms manis. Paldies. Paldies. Dominiks Rikē. Merci. Paldies, priekšsēdētāji. Jautājums komisijai būs divi jautājumi. Atsaukšos uz Delī kundzes sacīto. Vienam šis vēl nu, bezprecedenta uh, komisijas darbs šeit komitejā vai tādējādi jūs vienkārši demonstrējat un uh, jaunajiem vecajiem deputātiem, kas ir komitoloģija un punkts, par to vairs nerunāsim, vai arī komisija ir iecerējusi regulāri šeit nākt, lai prezentētu komitoloģijas uh, aktus un par to debatēt. Manuprāt, tāds bija Delī jautājums. Vai tas ir tikai tāds piemērs un tas ir tikai šodien un viss, vai arī būs regulāra praksa? Tad mēs priecājamies, jo tas tiešām ir kas jauns. Otrs jautājums komitoloģijā, un to mēs arī redzam visos tekstos, ko prezentēt ir dažādas lietas, pat ļoti ir īstenošanas, deleģēšanas aktu ieteikumi un ir arī ieteikumi, kas izriet no tekstiem, kas ir nesen pieņemti un arī veco tekstu um, ieteikumi. Euh, un tad, ja komitoloģija vairāk arī sasaucas ar iepriekšējo neskaidro metodi, mēs gribētu zināt, kādēļ uh, pēkšņi tiek mainīts teksts vai pielikums, piemēram, teksts, kas ir pieņemts 6. un 8. gadā, un ka pēkšņi notiek šīs pārmaiņas. Trešais jautājums par troksni, kas interesē visus. Nu tad, ja es saprotu, tad šeit ieviestās izmaiņas ir tādas, ka mēs mainīsim uh, trokšņa emisiju standārtu, normas, tad uh, kādēļ ir vajadzīgs šis komitoloģijas akts, un otrs jautājums, kas ir saistīts ar šo, vai jaunās normas, ko piedāvā komisija komitoloģijā, vai šīs jaunās formas tiks izmantotas arī finansējumi ietveros, kā tas ir paredzēts šajā Connectivity Facility, lai samazinātu troksni, vai tā būs norma? kur prasīs tātad arī šo finansējumu. Vai tātad šo reformu mēs varēsim īstenot, ņemot vērā iepriekšējo finansējumu, jo par to tik balsots, nekādas normas netika paredzētas. Uh, Vai tad iepriekšējā teksta norma sasauksies ar uh, vēlāk pieņemtu teksta normu? Paldies. Jā, esmu pēdējais sarakstā. Man arī ir jautājums. Kriškus kungs jau teica, ka runa ir par tehniskām pārmaiņām. Un uh, mēs varam teikt, komisija to var darīt viena pati, un tā principā mēs to esam izlēmuši, un mums nevajag pieņemt lēmumus par tehniskajām izmaiņām. Gribētu nosaukt piemēru par pieejamību invalīdiem. Protams, tas ir labi un jauki, ka tiek teikts, ka katrai stacijai ir jābūt liftam abos virzienos, lai invalīdi varētu pārvietoties. Un vislabāk būtu, ka tas jau rīt būtu uz brokastu laiku. Un mēs zinām, ka tas nav iespējams. Kas mani interesē? Kā izskatās šis lifts? Berlīnē pirms pusotra gada tika iebūvēts jauns lifts, un ja jūs uh, tur gribat tikt iekšā bērnu ratiņiem, tad jūs tur dabūjat iekšā bērnu ratiņus, ja jūs esat pietiekami tievas, jūs pats arī varat iespiesties sānā. Uh, Bet, ja jūs braucat ar invalīdu ratiņiem, ir eh, invalīdu ratiņi, kur nebrauc paši, bet kas tiek stumti invalīdi ratiņi tur var iedabūt iekšā, bet cilvēki, kas viņu vada, viņiem ļoti grūti tur arī vēl iespiesties. Un Berlīnē pēc 25 gadiem jau tika noteikts, ka uh, liftam vajadzēja būt 1,40, 1,40, bet 1,42,10 metri, lai, starp citu, uh, lai arī vēl, velosipēdi tur ietilptu. Jā, bet neatkarīgi no tā, tās ir normas, un tās, protams, jūs varat noteikt. Un, uh, tur, kur tas ir pārbaudīts, tad, protams, katrā atsevišķā gadījumā vēsturisku iemeslu dēļ kaut kādā vecā celtnē var jau būt tā, ka 1,30, 1,70 varbūt liks. Es negribu būt tāds sīkumains, bet princips ir tāds, tad lūdzu šīs normas īstenojiet. Tas man interesētu, un jūs noteikti saņemsiet mūsu atbalstu, lai šādas normas tiktu īstenotas. Otrais punkts par troksni. Desmit miljārdi ir uh, jāsēpars tiklos, lai uzbūvētu sienu, kas aizsargā no trokšņa. Tas varbūt kaut ko palīdzēs cilvēkiem, kas dzīvo pirmajā stāvā, bet tie, kas ir augšā dzīvo, tie tomēr cieši. Mēs uh, bieži vien arī šīs sienas vēl pastiprina troksni. Viņš vēl atsidas pret to sienu, un citiem tas troksnis iet vēl vairāk virsū. Mēs zinām, kā cīņa pret troksni. Uh, taču varēja ķerties pie saknes, problēmas saknes, un Eiropas eh, Savienības tiesības ir pret to. Tas domāts infrastruktūrē arī tad, ja tas ir dārgi, eh, ilgi ilgst un nav efektīvi. Es esmu par to, vai jūs eh, darīsiet visu un teiksiet, jā, ir tehniskās iespējas cīnīties saknē pret troksnī, tīpaši dzelzceļa satiksmē. Es pazīstu inženieru profesoru, kas strādā Tehniskā universitātē Berlīnē. Viņš teica lielisku darbu, lai to visu īstenotu, lai nauda kas tiek izmantota neieplūstu infrastruktūrā, bet arī to šajā sastāvā, bet tur ir jāmaina likums. 10 miljārdi un 2 miljārdi vai 1,2 miljārdi jūs varat ar šādu summu 80% no kravas vagoniem Eiropā tūlīt pat eh, varat aprīkot ar attiecīgo bremzi, kas aizkavē trokšņus, un tas būtu efektīvāk un lētāk. Bet eh, droši vien, ja kaut kas tāds eh, eksistē politikā, tad tas ir jāizteno. Man interesē, kā jūs to varēsiet īstenot. Ja jūs ar šādu darītu, ja to aktu griezīsieties pie mums, tad jūs uzreiz saņemsiet mūsu atbalstu. Tagad jums vārds. Um, thank you very much, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, ar visu man labo gribu un tehniskajām zināšanām es nezinu, kā atbildēt minūtē, kas man ir atvēlēta uz visiem uzdotajiem jautājumiem. Nu, es mēģināšu. Sākšu ar horizontāliem jautājumiem, tad aicināšu kolēģus izteikties. Vispirms pār uh, praksi, kādēļ mēs šeit ierodamies un par komitoloģiju. Es esmu politikas koordinatori un arī mani dienesti mēs bieži uh, un ar prieku nāksim uz šejien, lai runātu par komitoloģiju. Es nedomāju, ka tā būs regulāra prakse, jo. Uh, Es domāju, ka jūs risināsiet daudz svarīgākus politiskos jautājumus, bet ja ir grība un lūgumi no jūsu puses, mēs, protams, ieradīsimies. Par darba modeli vai mēs iesaistīsim vairāk parlamentu. Ir ļoti skaidri noteikumi par konsultāciju attiecībā uz ekspertiem, un mēs respektēsim uh, uh, būr, likuma burtu, mums ir jākonsultējas ar ekspertiem, mums ir 40 ekspertu grupas, kas mums palīdz darīt mūsu darbu. Tad izstrādājam tikai ietekmes novērtējumu, un ne par visu mēs arī komitoloģijā izstrādājam ietekmes novērtējumus, bet par svarīgākiem likumdošanas daļām gan izstrādājam ietekmes novērtējumus, tad ņemam vērā visas analīzes, ekspertu izvērtējumu, fitnes čeka rezultātus. Uh, ņemam vērā visus pētījumus, konsultējamies ar īstajām pusēm, ņemam vērā aģentūru ieteikumus, industriju ieteikumus. Ja mēs to visu apkopojam, tad mēs saskaramies ar vēl vienu jautājumu par to, cik ilgi Nu, saskaitiet, tā nav minūte, tā nav diena, tas nav mēnesis, tās aizņem zinām laiku, ja mēs to visu gribam darīt nopietni. Tādējādi mēs aicinām būt eh, jūs iesaistītākiem šajā ekspertu grupā un, ja, kā to saka arī procedūra, ja to lūdz Eiropas parlaments, tad komisija arī var aicināt parlamenta ekspertus piedalīties šajās sanāksmēs. Tādējādi mēs esam šeit, lai aicinātu jūs Te tiek teikts atbilstīgi noteikumiem, attiecīgās komi, parlamenta komitejas priekšsēdētam jāvēršas pie ģenerāla direktora ar lūgumu vai parlamenta eksperti, nevis deputāti, bet eksperti var piedalīties eksperta sanāksmēs. Varu arī apliecināt, ka mums ir strikti noteikumi arī pašā komisijā, kā mēs veicam koordināciju starp ģenerāla direktorātiem. Uh, notiek ļoti daudz sanāksmes. Es jūs tagad eh, nenoslogošu ar iekšējiem komisijas noteikumiem, bet dažkārt ir vēl sarežģītāki nekā mm, ka tie, kas ir spēkā šeit, tādēļ var tikai apliecināt to, ka koordinācija tiks nodrošināta. Tālāk runā par specifiskākiem jautājumiem, par specifiskiem pasākumiem, kādus es šeit minēju. Tad, protams, arī ir jautājums par uh, grūtniecību. Jā, es arī esmu pat esmu tam gājusi cauri un strādājusi. Šeit man arī pašas viedoklis. Tātad grūtniecība nav slimība, bet ir eksperti, kas arī saka ko citu. Līdz ar to būs nepieciešams laiks, lai mēs nonāktu pie gala procedūras un varbūt arī vīrieši nevar pateikt to tā automātiski, kā sievietes ir e, stāvot, ka sievietes stāvoklī, jo manā darbā, piemēram, viņa teica, ka es biju stāvoklī sešus mēnešus. Uh, so the... Tālāk e, par cilvēkiem ar kustību traucējumiem padarīt dzelzceļu pieejamu, un tas ir jāuzskata pār uh, konkurēt spējas priekšrocības salīdzinot ar citiem transporta veidiem. Dzelzceļa transports tādējādi būs vispieejamākais, jo nesenai Eirobarometra aptāju norādīja, ka ļoti daudzi nebrauc ar dzel, ar vilcienu, jo ir gļu, tie grūti pieejami. Uh, Jāceras, ka pieejams dzelzceļa transports nāk par labu ne tikai cilvēkiem ar kustību traucējumiem, bet arī ar uh, uh cilvēkiem, ir, kuriem ir ierobežota mobilitāte, skaitā arī jaunajām māmiņām ar bērnu rātiņiem. Un ja mēs varam to uzlabot, tad mēs to tā arī darīsim. Par finansējumu, par ēra ietekmes novērtējumu par uh, invaliditāti. Uh, miljonu ietaupīsim administratīvajos izdevumos, 20 miljonus attiecībā uz inventāru, vairāk miljonu arī attiecībā uz uh, tvērumu paplašināšanu 2,3 miljārdi ir bija uh, saistīti ar vidi. Nemaz nerunājot arī par uh, sociālo labumu, izglītību un eh, daudziem citām lietām, kuras arī iegūs no šī. Tā satiecās uz invaliditāti, bet kolēģi vēl arī ko papildinās atbildēs kādiem jautājumiem. Labu pēcpusdienu, paldies. Šie bija jautājums par aptvērumu un piemērojamu, eh, piemērojamību. Tātad mēs paplašinām aptvērumu, tas pie, piemērosies tagad visam Eiropas tīklam, 8. gada versija piemērojās tikai TNT tīklam. Un to piemērojam jaunām stacijām un uh, rītošajam sastāvām un esošajiem, ja tie tiek atjaunināti. Šeit nav term, īstenošanas termiņa, bet nu paredzam progresīvu īstenošanu, kas saskan ar ANO konvenciju par uh, cilvēkiem ar invaliditāti tiesībām, ka tiek pamazām uh, samazinātas barjeras pieejamībai. Pieejamībai. Paldies, Nikola, par troksni! Ines jautājums. Šis pasākums aizstās iepriekšējo, nu viņi tur vairs nav. Will... Un jaunai specifikācija attieksies uz, uz jauno ritošo sastāvu. Un runa ir apmēram par vieniem, diviem decibeliem, bet man ir trokšņa eksperts. Un tad vērts viņam. Paldies! Labpēcpusdienu visiem! Jā, ir jāpasaka skaidri, ka komisijas regula piemērojas tikai vienīgi jaunajam ritošajam sastāvam. Tādējādi mums nevajadzētu domāt, ka mēs tagad atrisināsim visus dzelceļa jautājumus, visas dzelceļa problēmas ar šo, nu, Eiropas dzelzceļa aģentūrai patiesībā ir pienākums nāk lajā regulāriem pārskatiem, jāņem vērā tehniskais progress un citi faktori. Lūk, tas par šo. Taču komisija ir iecerējusi arī tuvākajos mēnešos nāk lajā ar pasākumiem, lai samazinātu rokšņu līmeni konsultējamies un rītdien jau noturēsim konsultācijas ar eksperta grupām, kuri strādā pie šī jautājuma. Un vēlamies arī nākt klajā ar tādu pasākumu, kas harmonizētu šos trokšņa mehānismus visās dalību valstīs. Pieņemsim šo pasākumu cerams līdz gada beigām un cerams tas stāsies spēkā nākamajā gadā. Lūk, tas attiecas uz uh, um, kas attiec šo jautājumu, kā operatori var patiesībā gūt labumu no zemākām nodevām, lai padarītu ritošo materiālu klusāku. Tad arī noslēdzam ietekmes novērtējumu, kur runājam par galveno dzelzceļu troksni, trokšņa avoti, tātad kravas vilcieni. Uh, Uh, kuri um, bija jāpritē pirms stājās spēkā mūsu normatīvi, un tās ir arī vairākums, um, tas veido vairākumu Eiropas vilcienu nu, flotes, tieši šie kravas vilcieni, kas rada vislielāko troksni. Veicām ārējo pētījumu, tagad uh, veicam iekšējo mm, ietekmes novērtējumu un nāksim klēr komisijas paziņojumu par šo jautājumu nākamā gada sākumā, cerams. Paldies! Nu, mēs šeit nerunāsim par turpmāko darbu, mēs sagaidīsim vispirms jauno komisāru. Varbūt viņš atgriezīsies pēc uzklausīšanas, kad viņš piedalīsies šeit pēc mēneša un par tehnisko programmu, tad runāsim vēlāk. Ceru, ka saprotat uh, mūs. Paldies! Tālāk par kuģiem. Bija slepenības jautājums. Skatu. Tad šī datu konfidencialitātes jautājums arī ir atrunāts tehniskajā dokumentācijā. Enisa, Eiropas Savienības tīkla informācijas drošības aģentūra arī mēs konsultējāmies ar viņiem, viņi apstiprināja izmaiņas. Atceros arī, ja vēl bija jautājums par precīza. Mēs eh, neaizstājam vai nepārklājam to ar esošo informācijas apmaiņas sistēmu. Tā ir brīvprātīga eh, sistēma, brīvprātīgs process, lai turmāk varētu eh, mainīties ar informāciju, bet vārds Jākabam, kurš ir eksperts um, kuģu uzraudzības jautājumos. Paldies, labpēcpusdien, ņemot vairāk ir vēls, izteikšos īsi. Kolēģi atbildējis vairākiem jautājumiem, bet ir arī vēl jautājums par pievienoto vērtību un izmaksām. Jāteic, ka nacionālā līmenī ir uh, veikts investīcijas un arī investīcijas veikts Eiropas līmenī uh, pēdējo desmit gadu laikā. Tagad trīs, četrus gadus tiešām uh, process ir operacionāls, un mēs redzam, kāda ir sistēmas, uh, kāds ir sistēmas potenciāls. Uh, Pievienotā vērtība ir tāda, ka mēs izmantojam šīs kombinētās investīcijas sistēmā pēc iespējas efektīvāk. Mēs mēģinām uh, balstīties uz esošiem tehniskajiem risinājumiem, kāds esam raduši ar dalību valstīm, vēlamies izvairīties no duplikācijām, kurā tika attīstīta katra sistēma atsevišķi, jo tas tikai pārklātos un radītu mūsumu lielāku sajaukumu, radītu arī lielākas izmaksas. To noteikti mēs nevēlamies. Jāteic arī, ka izmantojot šo sistēmu, mēs varam, mm, nu, to nosaka ne tikai šo, šajā direktīvā, bet arī daudzās citās jūras lietu sfērās, piemēram, tas attiec uz. Uh, muitu, uz uh, zvejniecību un tam līdzīgi. Tātad sistēma, ja varam izmantot vienu to pašu sistēmu. Tas neko nemaksā dalību valstīm. Pierētās izmaiņas uh, ir centrālā līmenī. Te mēs integrējam esošās datu sistēmas, lai mēs tās labāk redzētu vienkārši uz ekrāna Nu, piemēram, ja jūs redzat, ir šis arī lidojuma turnis, kur jūs varat redzēt uh, visas lidmašīnas, tas pats tagad ir iespējams arī jūras lietās, un uh, mēs gribam nodrošināt šo pārklājumu. Tālāk bija jautājums par, par to, ar ko tad konsultējāmies. Uh, īpaša grupa, kur tiek pārstāvēti dalībvalstu eksperti. Viņi tad, tad ir atbildīgie savās valstīs un viņi arī centrālā līmenī strādā kopā ar komisiju. Tas ir tāds bottom-up uh, uh process. Mēs tiešām gribam uh, to īstenot operacionāli, nevis tikai radīt sistēmu sistēmas pēc. Es domāju, ka tas ir viss. Paldies! Paldies. Tagad pārkāpumi. Kāds runāja šeit par sociālo dempingu? Mums te arī ir eksperts. Lūdzu. Labu pēcpusdienu visiem. Paldies. Komentēšu par sankcijām, par arī šīm lielajām sankcijām, neproporcionālām taisnība, ka šajā iniciatīvā mēs runājam par pārkāpumiem tikai šajā fāzē. Tas ir skaidrojums ar to, ka ir dalība valstīs dažādi krimināli kodeksi, dažādi sodu sistēmas, ļoti grūti noteikt vienu sodu līmeni Eiropā, un to arī mēs esam minējuši savā pētījumā, kas ir izlasāms mūsu mājaslapā. lapā Tāda ir arī noteikums, kas attiecas uz sankcijām, vispārīgs noteikums. Sankcijām jābūt efektīvām, eh, nediskriminējošām un eh, galvenokārt jau samērīgām. Par samērīgumu ir arī nesen piespries, eh, ne, nesena lieta, Marton Orban lieta, kur arī tiek detalizēta noteikumi par samērīgumu Mēs redzam, ka arī tādos gadījumos, kur tiek piespriezt ārkārtīgi lielas sankcijas, var tiek ieviest pras, eh, iesniegt eh, prasību tiesā, lai apstrīdētu šīs sankcijas. Par to var runāt tad augstākā līmenī Eiropas Savienības tiesā. Un Eiropas Savienības tiesa arī nāk uz klējā ar savu spriedumu par šo. Tad bija vēl viens jautājums, vai pasākums ir tehnisks vai nē. Mēs sakam, ka tas ir tehnisks, jo gala beigās tas sasauc ar iepriekšējām iniciatīvām pār pārkāpumu kategorizāciju. Tas nav nekas jauns. Tas jau pastāvējis arī attiecībā sociāliem noteikumiem transporta jomā. Šī iniciatīva restruktūrē esošo kategorizāciju un arī paredz pienākumus. Tas ir 1071 2010 eh, regulā eh, pārceļ transporta operatoriem. Tad ir prasība arī tur eh, runāt par pārkāpumu nozīmīgumu. Paldies! Pēdējā lieta. Neatkārtošu to, ko teicu jau par grūtniecību pretēji tam, ko saka ETF, netiek paredzēts nekādas sankcijas. Gaisa attiksmes drošībai vienkārši labāk ir zināt iepriekš, vai kāds problēmas ar grūtniecību vai nē. Līdz ar to tiek paredzēts tāds pašs medicīnas pārbaudas, kā attiecībā uz citām profesijām. Tur nav nekāda diskriminācija. Jā, es pašlaik strādā arī pie zāļu medikamentu sāraksta, kas tiks publicēts arī vadlīnijas, eh, vadlīnijās. Ja tā publicēts šīs, šī medikamentu sāraksta arī tiks uz ESMA, ESMA lapā. Es varu iedomāties arī, jā, ka zālēm ir ieteikme uz cilvēku uzvedību un līdz ar to gaisa attīstības kontrolētājiem jābūt pilnībā ietekmētam, lai, uh, informētam, lai varētu darīt savu darbu. Jautājums, kādēļ mēs piemērojam kaut kādas senas komitoloģijas procedūras, sniegšu jums piemēru no jomas, kur es strādāju, aviācijas drošība. Mums ir tad, tad uh, uh, šī ietver regula, kur tiek atrunāts metodas, kādā veidā mums ir jāpārbauda pasažieri, kad viņi iet caur drošības pārbaudi. Metodoloģija, kā mēs to darām, tas ir šajā prāka kontrols procesā, procedūrā, es negribēju iedzināties detaļās. Un, par šiem ārkārtas drošības procedūrām. Uh, Es neaizmirstu paprasīt, vai jums ir arī šī drošības telpa parlamentā, bet nu uzdošo jautājumu nākamreiz. Bet ir nepieciešama pamatoloģijas procedūra. Ja ir kādi jauni draudi, tad ir jāpiemērojas. Un uh, ir kā, ja ir kādi riski attiecībā uz kravu vai tam līdzīgi. Piemēram, ar kā tehnoloģiju mēs varēsim identificēt sprākstvielas, mēs pasakām, mēs to darīsim ar tādu vai tādu iekārtu, tad mums ir jāizmanto komitoloģija, lai mēs varētu par to pieņemt lēmumu. Citas procedūras nav. Un tad arī mēs tādējādi sekosim jauniem noteikumiem. Bet pašlaik attiecībā uz šiem jautājumiem mēs varam izmantot tikai un vienīgi šo veco procedūru. Es ceru, ka esam atbildējuši uz vairākumu jūsu jautājumu. Ja nesaņēmāt atbildes uz kādu jautājumu, varam atbildēt rakstiski. Paldies priekšsēdētāji vēlreiz komisijas vārdā par to, ka uzaicinājāt mūs šeit un um, veiksmī turpmākajā darbā. Sag, un tad arī sagaidīsim mūsu jauno komisāru. Paldies! Thank you very much. Jā, liels paldies arī no mūsu puses, un līdz ar to mēs esam pabeiguši pēdējo darba kārtības punktu. Un tad mēs varam pāriet pie koordinātora sanāksmes. Nākamā mūsu komitejas sanāksme ir pirmdien, 29. septembrī, trijos. Merci. Je, je voulais juste savoir si nous nous réunissions demain. Vai mēs tiekamies rīt no rīt vai nē? Montag, 29. Pirmdien, 29. septembris, 15. ir nākamā sanāksme. Lielas paldies, līdz ar to beidzam sanāksmi, un tagad mēs varam turpināt darbu ar koordinatoru sanāksmē.